collègues, je vous propose de prendre. Cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, lai mēs varam sākt darbu. Lūdzu, ieņemiet savas vietas vai atstājiet zāli, ja jūs negrasaties piedalīties sanāksmē. Vispirms es gribētu novēlēt visiem klātesošajiem veiksmi atsākot darbu. Droši vien visi ir izbaudījuši brīvdienas, atpūtušies un ir gatavi ķerties likumdošanas darbam ar visu nepieciešamo apņēmību. Pirms es dodu vārdu ministrs kundzei, es gribētu pateikties jums par ierašanos uz šās dienas sanāksmi. Tātad vispirms es gribētu informēt kolēģis par to, ka ir nelielas izmaiņas darba kārtībā. Tas attiecas uz punktu par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalps locekļi. Sākotnēji bija paredzēts, ka mēs par šo punktu uh, runāsim uh, un balsosim rīt, bet galu galā mēs uh, tikai runāsim par to šodien un balsošana notiks vēlāk. Tagad tātad pievērsīsimies ceturtajam punktam mūsu darba kārtībā. Un pēc tam vēlāk atgriezīsimies pie, tie, pie tiem jautājumiem, kurus pagaidām izlaižam. Tātad, ministrs kundze, liels paldies, ka esat ieradusies. Jūs esat mūsu eh, pirmais viesis šajā um, sasaukumā. Un jūs tātad esat Zviedrijas vecāku gadagājumu cilvēku aprūpas un sabiedrības veselības ministre. Un kā jūs zinat, tad mūsu praksa ir tāda, ka mēs uzaicinām ministrus eh, prezidējošās valsts ministrus uz mūsu sanāksmēm, un vēl divus jūsu kolēģis mēs uzklausīsim rīt. Jūs esat mūsu pirmais viesis šajā komitejā, arī pirmā uh, Zviedrijas ministre, kur mēs uzklausīsim. Un saskaņā ar mūsu parasto praksi vispirms jums došu vārdu uz 10-15 minūtēm, un pēc tam būs viedokļa apmaiņa, kurā iesaistīsies kolēģi. Ja es pareizi saprotu, jums ir kas sakāms par reglamentu, lūdzu. Természetesen is nagy tisztelettel üdvözlöm a miniszter Paldies, eh, priekšsēdētāji. Arī es vēlētos sveikt ministrs kundus šās dienas sanāksmē. Un es gribētu ko pateikt, pirms mēs pieņemam darba kārtību. Es gribētu, lai septīto punktu mēs izskatītu pirms sestā punkta, jo septītā eh, punkta referentei būs jāatstāj eh, šī sanāksme pirms laika, tāda pirms beigām. Priekšsēdētāji turpina. Es domāju, ka šobrīd ir par vēlu nākt klajā ar šādu prasību. Es vēlētos, lai mēs saglabātu paredzēto darbu kārtību. Un tagad vārds ministrs kundzei lūdzu. Sarkas kungs, lūdzu. Oui, madame la présidente. Jā, priekšsēdētāji. Es atvainos, bet, ja es pareizi sapratu, tad rīt mēs nebalsosim par punktu, par kuru bija jābalso. Un es gribētu zināt, kāpēc šis, balsoja, šis balsojums tiek atlikts. Priekšsēdētāji turpina. Es gribētu runāt par to, tad, kad runāsim par septīto punktu darba kārtībā. Eh, tas viss tiks izskatīts attiecīgi viedokļu apmaiņas ietvaros, un tagad vārds ministrē. Paldies, Tarkas kungs. Tātad ministrs kundz lūdzu. Fru ordförande, veldit rūlit. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti priecājos, ka var uzstāties un runāt ar jums šeit šodien jo šīs komitejas atbildības joma ir ļoti nozīmīga. Es apsveicu visus jaunievēlētos deputātus. Jums būs daudz interesantu uzdevumu šajā sasaukumā. Es esmu ieradusies šodien, lai iepazīstinātu jūs ar Zviedrijas prezidentūras prioritātēm. Un runa ir par jautājumiem, kas saistās ar sociālajiem dienestiem vecāku gadagājumu ļaužu aprūpi, un rītdien jūs varēsiet apvainīties viedokļiem ar diviem ministriem, ar Kristīnu Personu un Oto Litorīnu. Litorīna kungs ir nodarbinātības ministrs, bet uh, Kristīna Persona atbild par sociālo nodrošinājumu Zviedrijas valdībā. Un jūs varēsiet uzdot viņiem jautājumus. Es uzskatu, ka Eiropas parlaments ir ļoti nozīmīgs struktūras elements, un es esmu ļoti priecīga iepazīstināt jūs ar iecerēm, kādas mums ir šajā rudenī, un aicināt jūs sadarboties ar mums, lai mēs varam um, panākt progresu svarīgos sociālos jautājumos. Viens no ilgtermiņa jautājumiem Eiropas Savienības attīstībā saistās ar demografisko attīstību. Arvien lielāks ir vecāka gadagājuma ļaužu īpatsvars Eiropā, tāpat palielinās dzīve ilga. Un tas, protams, ir brīnišķīgi, ņemot vērā um, runājot par uh, sabiedrības ieguvumu, bet līdz ar to arvien samazinās tā cilvēku uh, daļa vai īpatsvars sabiedrībā, kas piedalās darba tirgu. Tāpēc mums ir pēc iespējas labāk jāizmanto strādājošo potenciāls darba tirgu, lai mēs varam saglabāt pastāvošo labklājību. Eiropas iedzīvotāji ar vien noveco, un viņiem ir vajadzīga aprūpe, kas ļauj viņiem saglabāt uh, savu neatkarību un cilvēcisko cieņu. Tas ir svarīgs uzdevums. Un arvien vairāk resursu būs jāatlicina tieši šai jomai. Un uh, vecāka gadagājuma uh, cilvēka apkops kvalitāti ir jāuzlabo. Ņemot to visu vērā, es esmu izvēlēsies prioritātes. Pirmais ir nodrošināt veselīgu un cieņu pilnu novecošanu. Es visu laiku atgādināšu par šo jautājumu, lai tas būtu Eiropas Savienības darba kārtībā. Un mums ir iespēja apmainīties viedokļiem un iepazīties ar labāko praksi. Turklāt viens no centrālajiem jautājumiem ir nepieciešamība sadarboties un uzlabot koordināciju sociālajā un veselības aizsardzības sektorā, tieši vecāka gadagājuma ļaužu apkopē. Un šīs iespējas dod mums lielas priekšrocības, tās ļauj uzlabot dzīves kvalitāti un arī samazināt izdevumus, kas rodas sabiedrībai kopumā. Lai vecāka gadagājuma cilvēki saņemtu apkopi, kas ir tāda cieņpilna aprūpi, kas ir um, viņiem piemērota, ir jāņem vērā iespējas nodrošināt individuālas perspektīvas tiem, kas paši nevar sevi pārstāvēt. Piemēram, Alzheimera uh, slimni, slimības uh, slimnieki vai arī citu uh, vecumu izraisītu slimību skartie cilvēki. Un šeit šādas slimības skar ne tikai eh, individuālo ģimeni, bet ietekmē arī sabiedrību kopumā, un eh, tuviniekiem ir jāsniedz atbalsts. Vecāka gadagājuma cilvēku problēmas tika apskatītas arī citās padomēs, un tām šiem jautājumiem ir atvēlēta liela vieta. Turklāt mēs jau sadarbojāmies ar Franciju un Čehiju šajā sektorā. No 15. līdz 16. septembrim Stokholmā notiks šai tēmai veltīta konference, piedalīsies politiķi no dalību valstīm, institūcijām, organizācijām, un mēs apmainīsimies viedokļiem un uh, uzzināsim par labās prakses piemēriem un runāsim par to, kā sadarboties turpmāk. Arī Eiropas parlaments būs pārstāvēts. Un mans mērķis, ar ko varētu noslēgties uh, mūsu darbs rudenī, Tā būs padome uh, šī gada decembrī, kurā tiks izdarīti padomes secinājumi par cieņu pilnu aprūpi vecāka gadagājuma cilvēkiem, un es uzskatu, ka arī un darīšu arī visu iespējamo, lai nākotnē šī tēma nepazustu no darba kārtības. Svarīgs pasākums ir izveidot platformu, uh, lai apmainītos viedokļiem un uzzinātu par labo praksi dažādās valstīs. Šobrīd mēs cīnāmies ar ekonomisko krīzi un sociālajā jomā tā sevi parāda ļoti, ļoti skaidri un redzami. Un šeit Eiropas Savienībā ir daudz darāmā. Pavasarī, kad Spānija Spānijā, Spānija kā prezidējošā valsts pavasarī prezentēs stratēģiju Eiropas Savienības attīstības iecerēm sociālajā sektorā. Svarīga problēma vai smaga problēma Eiropas Savienībā līdz šim ir bijusi um, um, dažādu sabiedrības grupu izstumšana. Un ir uh, tādas sabiedrības grupas, kurām joprojām draud izstumšana gan no darba tirgus, gan no citām iespējām sabiedrībā darboties. Francijas prezidentūras laikā mēs izstrādājām stratēģijas koncepciju, lai dotu iespējas tiem, kas cieš visvairāk no šīs izstumšanas, lai aktīvi varētu iesaistīt šīs grupas. No 15. līdz 16. oktobrim es uzņemšu 18. konferences, 18. konferences dalībniekus, un tā būs veltīta nodarbinātībai un cīņai pret nabadzību un pret iztumšanu Eiropas Savienībā. Mēs diskutēsim par stratēģiju un turpināsim diskutēt par šo aktīvās iesaistīšanas stratēģiju. Īpašs uzsvars būs uz jautājumu, kā panākt sociālu iesaisti vai iesaistīšanu. Uh, lai pretotos krīzes sekām. Cīņa pret nabadzību vai nabadzības pārvarēšana būs prioritārs jautājums Eiropas Savienībā arī turpmāk. Tas ir saistīts ar nodarbinātību un izaugsmi, un mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka nā, nākamais gads būs tematiskais gads cīņai pret nabadzību. Šī iniciatīva nav atliekama un apaļā galda konference, ko es tikko minēju, mēs noteiksim tēmas vai atsevišķus tematus šim tematiskajam gadam, lai uh, process tiktu aktivizēts. Un mēs diskutēsim par nākotni šajā kontekstā, kā izmantot atklāto vai atvērto koordinācijas metodi un kā uzlabot sadarbību. 18. apaļā galda konferencē mēs izstrādāsim arī secinājumus par pasākumiem cīņai pret nabadzību un pret sociālo izstumšanu. Šajā jomā Eiropas parlaments ir viens no svarīgākajiem spēlētājiem, un es aicinu parlamentu piedalīties secinājumu formulēšanā. Nodarbinātības politika ir viens no invalīdu uh, politika ir viens no svarīgiem jautājumiem šajā jomā, un to ir jāvērtē kontekstā, uh, Uh, saistībā ar jautājumu, kā nodrošināt cieņpilnu novecošanu uh, šajā sabiedrības grupā. Tātad minētie jautājumi ir ļoti nozīmīgi mūsu prezidentūras laikā. Un kā es jau teicu iepriekš, Eiropas, Savien... Eiropas Savienībā sociālajie jautājumi iegūst īpašu nozīmi. Un mēs esam atkarīgi no tā, cik liela ir labā grība visiem tiem, kas ir ar mieru iesaistīties. Un es ceru, ka mūsu darba programma rudenī palīdzēs arī pārvarēt ekonomiskās krīzes sekas, ko īpaši izjūt neaizsargātās iedzīvotāja grupas, citas starpā arī vecie cilvēki. Un es ceru, ka mums izdosies izmantot labo gribu un veicināt to un veikt daudz laba. Uh, Un tagad es priecājos uh, par sadarbību, kas mūs gaida rudenī. Paldies par uzmanību. Istra. Liels paldies, ministrs Kundze, par to, ka iepazīstinājāt mūs ar Zviedrijas prezidentūras darbu programmu, kas vienlaikus ir ambicioza un uh, arī no otras puses uh, pilnībā atbilstoši pašreizējai situācijai. Līdz ar to uzsāksim diskusijas, un vispirms es gribētu dot iespēju vairākiem kolēģiem uzdot savus jautājumus, un tad jums tās tiks dots vārds, lai atbildētu uz tiem. Vispirms vārds mūsu pirmajai e, eh, priekšsētāja vietniecei Līnas kundzei, un pēc tam Hildai Figeiroru. Lūdzu. Paldies, liels paldies par šo uzrunu. Man ir liels prieks, ka jūs runājat par aktīvo iekļaušanu un īpaši par uh, novecošanu un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Bet uh, es gribētu runāt par pretdiskriminācijas direktīvu, kur esam aicinājuši izveidot, lai pabeigtu 13. pāntu pakotni. Vai jūs varat mums pateikt, cik tālu ir diskusijas padomē, runājot par uh, eh, 13. pānta pretdiskriminācijas uh, direktīvu par pieeju precēm pakalpojumiem neatkarīgi no uh, dažādiem parametriem. Otrs jautājums uh, - labākā praksa un uh, kādi ir uh, atšķirīgi veidi dalība valstīs, uh, lai mēs varētu redzēt, kā mēs varētu apmainieties ar uh, labāko praksi Uh, lai cīnītos pret ļaunprātīgu izmantošanu. Treškārt, jūs savā programmā minējāt par uh, jaunām antibiotikām. Vai jūs varētu man pastāstīt, kā jūs vērtējat Eiropas Savienības mērķus uh, samazināt um, slimnīcu infekcijas? Es zinu, ka Zviedrijā ir ļoti uh, zema Uh, procent, zems procents, cik cilvēki inficējas slimnīcās, uh, bet citur ir sliktāka situācija. Kā jūs varētu veicināt labākās prakses apmaiņu? Uh, piemēram, apvienotajā karalistē, kur mums ir diezgan daudz uh, problēmas, un varbūt mēs varētu mācīties no citām dalībvalstīm. Paldies, un tagad vārds Hildē Figēreru. Lūdzu. Obrigada, senhora prezidente e senhora ministra. Paldies, priekšsēdētāji. Ministrs kundze. Trīs īsi jautājumi, ko gribētu jums uzdot. Sociālā situācija, kas tagad ir izveidojusies finanšu krīzes rezultātā, ir diezgan slikta, un tas e, konkrēti ietekmē e, divas sabiedrības daļas - sievietes, un jo īpaši vecāku gadgājumu sievietes. Un e, būtībā arī visus vecāku gadgājumu cilvēkus, un arī bezdarbniekus. Un jautājums, kas ar to ir saistīts, ir tas, ka mēs runājam par aktīvu iekļaušanu un cīņu pret nabadzību. Tātad jautājums. kā mēs varam skatīt konkrētus priekšlikums, piemēram, budžetā, nākamā gada budžetā, kādi priekšlikumi varētu būt, lai atbalstītu aktīvo iekļaušanu. Vai mēs veidosim uh, darba vietas, uh, jo īpaši sievietēm, un arī eh, tiem, kuriem šobrīd nav uh, darba, Un tādās valstīs kā mana valsts, piemēram, ir ļoti augsts procents sieviešu vidū tieši bezdarbam. Un kā mēs ar šo budžeta pieju varam palīdzēt sievietēm, kas, piemēram, saņem ļoti mazas algas manā valstī, daudz sieviešu un arī vecāku atgājumu cilvēki eh, saņem ļoti zemas algas. Vai arī, ja. Yeah tas ir, piemēram, sociālajā palīdzībā, tad tās šie cilvēki saņem mazāk kā 300 eiro mēnesī, un uh, miljoniem cilvēku Eiropā ir jāiztiek ar šādiem līdzekļiem. Ir jābūt skaidrai pozīcijai budžeta izpratnē, lai panāktu labāku sociālo nodrošinājumu un labāku sabiedrības veselību. Un jo īpaši esmu nobažījusies par direktīvām, kas attiecas uz veselību. Un es gribētu zināt, ko jūs darīsiet, lai uh, to labotu Zviedrijas prezidentūras laikā. Paldies! Ministrs kundze, es lūgtu jūs atbildēt uz šiem pirmajiem diviem jautājumiem, pēc tam vēl trīs kolēģi uzdos savus jautājumus. Lūdzu, ministrs kundze. Mm. Eh, tak so mycket för bra frågor. Paldies, eh, tie bija ļoti labi jautājumi ko Elizabete Līne jautāja, runājot par prezdiskriminācijas direktīvu. Tas, diemžēl, neietilpst manā mandātā. Protams, tas ir svarīgs jautājums, un tas ir jāizskata, bet uh, detalizētāku informāciju jums noteikti varēs sniegt atbildīgais ministrs. Kas atsiecas uz vecāku gadagājumu cilvēkiem un labāko praksi, uh, tad es esmu pārliecināta, ka dalība valstis viena no otras var ļoti daudz mācīties. Bet mums ir arī jāspēj salīdzināt praksa dalību valstīs, ir jānosaka kaut kāda kritērija. Es gribētu arī, lai Eh, jautājumi par vecāku gadgājumu cilvēkiem būtu ciešāk iekļauti Eiropas Savienības eh, darba kārtībā, lai būtu labāka informācijas apmaiņa. Atvērtā koordinācijas metode ir eh, pierādījusi sevi kā labu metodi, tādējādi mēs varam mācīties viens no otra, jo uzdevumi kļūst aizvien vairāk un arī uh, vecāku gadgājumu cilvēku īpatsvars mūsu sabiedrībā pieaug. Tas nozīmē, ka tie ir smagi uzdevumi nākotnē. Ir arī ļoti interesanti projekti, kas tiek īstenot atsevišķās dalībvalstīs. Izmantosim tad šo te Eiropas Savienības platformu, lai nodot labās idejas tālāk citām valstīm. Kas attiecas uz uh, antibiotiku resistenci, uh, Par to gribētu paust savu viedokli. Tas ir ļoti būtisks jautājums, un uh, vīdes komitejas uh, ietvaros Zviedrija šeit ir arī nospraudus prioritātes. Medikamentu parakstīšana ir kļuvis ļoti aktuāls jautājums. Mums ir jāsamazina antibiotiku lietošanas apjoms, lai tās arī iedarbotos, kad tās ir nepieciešams. Tas ir ļoti būtiski. Un tāpēc eh, mūsu prezidentūras ietvaros esam pieķērušies šim jautājumam. Tas bija darbs kopā ar uh, Franciju un Čehiju. Uh, bet eh, mēs Zviedrijas prezidentūras laikā esam šo izvirzījuši kā prioritāru jautājumu. Varbūt tas nav vēl eh, nekur daudz zināms, bet eh, mēs gribam domāt par to, kā panākt, lai zāļu ražotāji veido jaunus antibiotiskos medikamentus, jo ir vajadzīgi jauni medikamenti, tā kā vecie vairs nedarbojas. Figureido kundzei gribētu teikt, ka Finanšu krīze, ekonomikas krīze, protams, ietekmē arī bezdarbu. Un uh, varbūt, ka tad dalība valstī situācija ir atšķirīga. Zviedrijā mēs uh, galvenokārt esam nobežījušies par bezdarbu jauniešu vidū. Jaunieši, kas nevar atrast darbu, kuriem nav iespējams iet uz darbu un strādāt, viņiem bieži vien ir eh, grūti un eh, ir grūti viņus pasargāt no iztumšanas. Mūsu valstī nav tā, ka eh, sieviešu vidū bezdarbs būtu augstāks kā vīriešu vidū, bet citās valstīs situācija ir savādāka. Tātad tie ir jautājumi, kurus vajadzētu risināt dalībvalstu līmenī, jo situācija ir ļoti atšķirīga dalībvalstīs, bet ir arī kopīgi aspekti, uh, jo tie, kuri tiek izstumti, viņiem pēc tam ir ļoti grūti atgriezties darba tirgū. Un, lai radītu jaunas darba vietas, ir vajadzīgi stimuli ekonomikā un arī, lai saglabātu darba vietas šajā te krīzes situācijā. Tur ir dažādi instrumenti dalība valstīs, un tas ir būtiski. Un, eh, protams, ka šeit arī ir jāapmainās ar pieredzi un labāko praksi. Ja ir instrumenti, kas darbojas, par tiem būtu jāinformē arī citas valsts. Kas attiec uz budžetu, par to nevar izteikties. Tur arī ir runa par dalību valstu budžetiem, kā tur tiek noteiktas prioritātes, lai rastu aktīvs risinājums bezdarba risināšanai, um, sociālajiem dienestiem. Ir svarīgi, lai krīze neskartu papildus vēl tos, kuriem tā jau ir smaga situācija. Budžeta kontekstā ir būtiski, protams, paredzēt arī krīzes sekas, ja mēs runājam par Eiropas budžetu. Paldies, mūsu rīcībā ir vēl 15 minūtes, 5 deputāti vēlētos uzdot savus jautājumus, līdz ar to noslēgsim runātāju sarakstu, un es gribētu aicināt katru runātāju izteikties pēc iespējas īsāk. Vispirms vārds Alessandro Sarkasam, tad uh, Silvana Raptī, lūdzu, Sarkas kungs. Muchas gracias, señora. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministrs kundze. Es gribētu gan komentēt, gan uzdot jautājumu. Komentēt es vēlētos tēmas, kas saistās ar vecā gadagām ļaudīm, sociālo jautājumu un nabadzību. Reizi pusgadā pie mums ierodas padomas pārstāvis un ziņo par to, ka ir ļoti daudz problēmu un kā tik visa, bet nekad netiek prezentēta izēja vai zāles, kā tad ārstēt šo slimību, izmantojot salīdzinājumu. Un, protams, ka arī ar labāku koordināciju uh, nekas uh, daudz netiek atrisināts. Ir vajadzīgi efektīvāki līdzekļi, konkrētāki pasākumi, un es gribētu teikt sekojošo. Vai Zviedrijas prezidentūras un Spānijas prezidentūras laikā tiks veikti konkrēti pasākumi cīņai pret nabadzību. Un otra lieta. Parlaments gribētu, lai tālāk tiktu izskatīts jautājums par pārobežu veselības aprūpi. Cik tālu šis jautājums ir pavirzījies? Mēs gribētu jums, kā prezidentūras pārstāvēju, jautāt, kā jūs uzskatāt, um, Ko tad darīt ar domstarpībām, kas valda? Vai jūs spējat jau tagad kaut ko pateikt? Vai jūs varēsiet samierināt dažādās pozīcijas, kas valda padomē? Κυρία Πρόεδρε. Paldies, tagad vārds Raptīkundzei. Logot, na kalosoriso την... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu vispirms sveikt ministras kundzi un pateikties viņai par uh, informāciju, kur viņa šodien sniedza. Un es gribētu izmantot vienu no uh, ministras pieminētajiem piemēriem, proti Alzheimer slimību. Un arī uh, to, ko jūs pieminējāt, ka katram cilvēkam būtu jābūt tiesībām uz cilvēku cienīgu dzīvi. Es gribētu uzdot attiecīgi sekojošus jautājumus. Vispirms, vai ir paredzēti pasākumi, kas mm, palīdzētu apmainīties ar labās prakses piemēriem tā, lai eh, šajā procesā varētu iesaistīties visas valsts un lai mēs visi kopā varētu vienoties par piecu gadu eh, programmu šajā jautājumā. Otrs jautājums, kur vēlos jums uzdot, ir saistīts ar slimnieku aprūpi mājās. Es vēlos uzdot šo jautājumu, tāpēc, ka tas ir saistīts ar vairākiem aspektiem. Un, jo īpaši tas ir saistīts ar atbildības sadali starp privāto sektoru un valsts sektoru. Manā valstī mēs saskaramies ar milzīgām problēmām privātajā sektorā. Jo bieži vien šie pakalpojumi, šie aprūpa mājās, eh, tiek sniegta tādā veidā, kas nav pieņemama, proti nav, nav ievērot nepieciešamā kvalitāte. Tāpēc es vēlētos zināt, vai ir paredzēts runāt par uh, eh, attiecīgu atbildību privātajā sektorā un valsts sektorā. Jūs domājat, tas mums palīdzētu vienoties par dalību valstu uh, rīcības plāniem un arī kopēju Eiropas Savienības plānu. Paldies, tagad vārds Delīkundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Ministrs kundze, mans jautājums attiecas uz jauniešu veselību. Šobrīd jaunieši saskars ar milzīgām veselības problēmām. Viņus skar eh, dažādu aktivitāšu trūkums, bet jo īpaši satraucoši ir eh, tas, ka viņiem nav nepieciešamās piekļuvas veselības aprūpei. Jūs runājat arī par nabadzību, un nabadzības kā ļoti daudz jaunus cilvēkus Eiropā. Tāpat ir jārunā arī eh, par eh, mācību apstākļiem un darba apstākļiem, kas atstāja ietekmu uz veselību. Līdz ar to es gribētu uzdot jautājumu, ko jūs darīsiet, lai uzlabotu jaunatnes nākotni? Paldies! Paldies, tagad vārds Tomasam Manam, pēc tam Arēnas kundzei lūdzu. Paldies, priekšādātāji. Ministrs kundze, es atbalstu to, ko jūs teicāt, ka jūs gribat uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm šajā sektorā, un tur jums, protams, ir daudz iespējas panākt uh, labākus rezultātus. Jums nav jāizgudro nekas jauns. Mums ir kopā, piemēram, jācīnās pret zāļu viltošanas biznesu, un šeit ir, uh, tas ir nozīmīgs sektors, kurā notiek liela krāpšana. Jūs interesanti stāstījāt un teicāt, ka no vienas puses uh, jūs sastatījāt institūcijas, kas um, ir atbildīgs par vecā gadagājumu cilvēku labklājību un ir jādod cilvēkiem individuāla perspektīva. Kā jūs to īsti domājāt? Kā jūs to definētu labāk? Paldies! Paldies! Tagad pēdējais runātājs Elžēt Morēna. Paldies, priekšsētāji! Ministrs kundze, es novērtēju jūsu teikto. Jūsu pieeja bija ļoti humāna runājot par um, vecāku gadgājumu cilvēku aprūpu un par to, ka ir nepieciešama koordinācija Eiropas līmenī. Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz sekojošu un uzdot sekojošu jautājumu. Ko jūs grasāties eh, darīt, lai palīdzētu tiem cilvēkiem, kas aprūpē vecākus cilvēkus, jo bieži vien tie ir uh, gados veci cilvēki, kur rūpējas par veciem uh, cilvēkiem, uh, attiecīgi viņu dzīvesvietā. vietā. Tas ir milzīgs sloks eh, šiem cilvēkiem, un es gribētu zināt, kāda ir labās prakses, piemēra Eiropas Savienības līmenī, kurus mēs varētu izplatīt, lai atvieglotu, eh, lai uzlabotu šo situāciju, kas pat laban ir sarežģīta, un, un tas būtu jādara ar kolektīvu, ja kopīgu struktūru palīdzību. Paldies! Tack så mycket för ert engagemang och era... Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par jautājumiem. Es sākšu ar jautājumu, ko uzdeva Karkasa kungs. Runa bija par atvērto. Serkas kungs par atvērto koordinācijas metodi. Mums nevajadzētu piemirst, ka dalībvalstis ir tās, kurām šeit ir pirmkārt savs darbs darāms. Protams, ka mēs varam izmantot savu pieredzi un atvērtā koordinācijas metode e, ir piemērota šim uzdevumam ļoti labi un arī komisijai ir šoruden um, paredzēts īstenot vairākas ieceres, arī lai efektīvāk šo metodu varētu izmantot. No, šī, no tā mums vajadzētu sākt. Runājot par pārobežu medicīnisko aprūpi, tad um, par to atbild mans kolēģis Jērans Heklunds, bet mūsu uzdevums ir formulēt padomas secinājumus, tas arī nav pretrunā ar parlamenta vēlmēm. Un padomas līmenī, varbūt viss notiek tā lēnāk, bet mēs vēlamies un mūsu mērķis ir šos secinājumus līdz decembrim izstrādāt un ceram, ka visas dalību valstis tā darbosies vienotā frontē. Un vēl es gribētu pateikt, ka tematiskais gads, kā es jau teicu, būs veltīts cīņai pret nabadzību vai nabadzības pārvarēšanai Šis tematiskais gads ir laba iespēja, lai mēs varētu aktīvi meklēt atbildes uz jautājumiem un atrisināt uzdevumus. Spānijas prezidentūra organizē savas prezidentūras sākumā šam, šim jautājumam veltītu konferenci, un konferences pie apaļā galda, par ko es stāstīju iepriekš, arī var būt ieguldījums faktu un viedokļu apkopošanai, un katrai valstī būs iespēja aktīvi līdzdarboties. Silvāna runāja par Alzheimeru slimniekiem un cik svarīga ir viņu aprūpe. Es pilnībā jums piekrītu. Arī šajā jomā ir būtiski atrast labas prakses piemērus, un ekspertu konferences laikā mēs tieši ar to nodarbosimies. Konference notiks no 15. līdz 16. septembrim. Mēs esam mēģinājuši jau apkopot labo praksi Eiropā, bet viens no papildus jautājumiem šai konferencē būs sagatavot padomas secinājumus, ar kuriem turpināt darbu. Un šie jautājumi, kā es jau teicu, nepazudīs no Eiropas Savienības darba kārtības. Runājot par minimālajām prasībām drošības, drošības ziņā uh, sektorā, kurā tiek sniegta individuālā aprūpe, tad šeit tā ir dalību valstu kompetence, un te mēs vairāk iejaukties īpaši nevaram. Par ves, jauni, jauniešu veselību Eiropas Savienībā. Te ir daudz uzdevumu, daudz izaicinājumu. Mēs saņemam arvien vairāk datu par to, ka ir svarīgi nodarboties ar narkotiku apkarošanu un alkoholisma pārvarēšanu un jāsadarbojas ar Pasaules veselības organizāciju, un arī to mēs grasāmies darīt un runāt par to jau septembrī. Šie jautājumi ir jāskata visi kopumā, kā jautājumu komplekss jaunatnes vajadzības, iespējas atbalstīt jauniešus viņu centienos. Šie visi jautājumi ir jāvērtē no dažādām pusēm. Tagad par Tomasa Manna jautājumu. Jūs jautājāt ko es īsti gribēju teikt, runājot par individuālām perspektīvām veciem ļaudīm. Es labprāt raksturošu tuvāk, ko es ar to domāju. Runa ir nevis par vispārīgu tādu veco ļaužu aprūpi, bet gan par aprūpi, kas ir pielāgota katra cilvēka vajadzībām ir pirmkārt jāskatās uz katru individuālo cilvēku. Par to es, to es domāju, runājot par individuālo perspektīvu. Personālam ir jābūt pareizi atlasītam, struktūrām ir jābūt pareizi izveidotām. Ne visi vecie cilvēki ir vienādi arī veci cilvēki joprojām ir individualitātes, in, oriģinālas personības, katram arī vecumā ir savas intereses, un uh, tas viss jāņem vērā, ņem, izstrādājot kā to, kāda aprūpe katram ir nepieciešama. Un varbūt arī Šādā veidā ir iespējams atklāt vai atvē, pavērt jaunas perspektīvas vecāku gadagājumu ļaužu aprūpē. Un mūsu prezidentūras laikā mēs gribam, lai šī individuālā perspektīva nonāktu mūsu uzmanības centrā. Runājot par viltotajām zālēm. Arī šeit tā ir Jērana Heklunda atbildības joma, un par to es tuvāk neizteikšos, kaut gan arī nodarbojos ar šo jautājumu par Morēnas kundzes jautājumu. Jūs eh, runājāt par slimnieku kopējiem, kas strādā 24 stundas dienā eh, bez brīvdienām. Protams, ka viņiem ir jāsniedz atbalsts visai aprūpes sistēmai, Eiropas Savienībā tā viss sabruktu, ja šo darbinieku nebūtu pēkšņi. Ir svarīgi apzināties, ka viņi ir, apzināties, ko viņi dara un to, kāds atbalsts viņiem vajadzīgs. Piedrijā šiem cilvēkiem ir tiesības saņemt atbalstu, kāds viņiem ir vajadzīgs, un arī šajā jomā mums ir nepieciešama pieredzes apmaiņa. Slimnieku tuvinieki bieži ir pelnījuši zelta medaļu par savu uzupurēšanos. Um, un tagad es gribētu teikt jums lielu paldies par interesantajiem jautājumiem un domāju, ka mūsu sadarbība norisēs sekmīgi. Paldies! Madame la ministre, merci de, de... Ministrs Kons, paldies par šīm precīzajām atbildēm uz dažādiem jautājumiem. Es saprotu, ka jūs noteikti esat ļoti aizņemti. Tāds nu ir tā ir pritms visiem eh, prezidējošās valsts ministriem un es pateicos jums par to, ka jūs ieradāties uz mūsu komitejas sanāksmi, un, protams, mēs ar prieku apmainīsimies ar viedokļiem ar jums atkal šīs te prezidentūras laikā. Vēlu jums veiksmi, prezidējot Eiropas Savienību, un paldies, ka bijāt kopā ar mums šo pēcpusdienu. Thank you. Thank you. Thank you. Cienījamie kolēģi, Turpināsim darbu saskaņā ar mūsu darbu kārtību. Tagad vēlētos atgriezties pie pirmā punkta, kas ir saistīts ar darbu kārtības pieņemšanu. Kā jau es teicu, mēs nerunāsim par, par septīto punktu. Precīzāk, eh, mēs nebalsosim par 12. punktu rīt, un mēs nebalsosim arī par Uh, sieviešu uh, tiesību komitejas atzinumu. Kas attiecas uz kolēģi jautājumu, tad par to mēs runāsim attiecīgajā punktā. Un otrajā punktā es gribētu piedāvāt formāli apstiprināt protokolu sanāksmēm, kas notika iepriekšējā um, sasaukumā 16. aprīlī un 16. jūlijā. Tālāk, kas attiecas uz priekšsēdētājs paziņojumiem, trešo punktu darba kārtībā. Jūs noteikti to jau būsiet pamanījuši, ka mūsu eh, sanāksme tiek pārraidīta internetā, un to ir eh, iespējams noskatīties un noklausīties internetā. Gribētu jūs informēt arī par to, ka eh, ir izplatīti divi paziņojumi. Viens paziņojums ir saistīts ar EPSCO komitejas uh, sanāksmi, kas notika 8. un 9. jūlijā. Un uh, vēl viens paziņojums par 2010. gada budžeta procedūru. Šie paziņojumi jums ir pieejami. Un uh, Šis pēdējais paziņojums ir pieejams pagaidām angliski, bet vēlāk tas būs pieejams arī citās valodās. Ja es pareizi saprotu, tad uh, Sarkas kungam ir kas sakāms par uh, reglamentu jautājumu. Lūdzu, Sarkas. Mintu mucho, senjora prezidenta, pero... Si... Paldies, priekšādātāji. Ja es pareizi sapratu, darba kārtības pieņemšana nozīmē ka tā ir atšķirīga no tā, par ko koordinātori pieņēma lēmumu 21. jūlijā. Tas būtu, es būtu neapmierināts ar to. Es gribētu, lai šeit lēmums tiktu pieņems demokrātiskā ceļā. Un ir aussi sur l'ordre du jour. Arī kungs, vai jūs arī vēlaties ko teikt par reglamentu? Jā, priekšsēdētāji. Es piekrītu tam, ka mēs atliekam balsošanu uz vēlāku laiku. Es par šo jautājumu esmu runājis ar priekšsēdētāju. Un komiteja, kā arī attiecīgās arotbiedrības cenšas vienoties Un, ja tik tiešām tiek uzskatīts, ka mums ir vēl nepieciešams papildus laiks, varbūt mēs tik tiešām varētu piekrist priekšsēdētājs piedāvātajam, proti atlikt šo balsojumu. Tālāk, kas attiecas uz galīgo lēmumu, tad es nezinu, kāds būtu labākais risinājums, jo eh, te runa ir par diezgan sarežģītu jautājumu, un es domāju, ka varbūt mēs varētu runāt par šo jautājumu nākamajā koordinātoru sanāksmē. Paldies! Paldies! Tātad, ja es pareizi saprotu, tad uh, eh, jūsu teiktais attiec uz septīto punktu darba kārtībā, un es gribētu piedāvāt attiecīgi runāt uh, par šo jautājumu, tad, kad mēs izskatīsim septīto punktu darba kārtībā. Ja es pareizi saprotu, tad Bauers kundze vēlētos, lai šis jautājums šodien tiktu izskatīts ātrāk nekā paredzēts darba kārtībā. Es uh, negribētu tam piekrist, jo mēs netikām pietiekami saulēcīgi informēti par to, ka ir šāda vēlme. Tāpēc, referents kundze, es gribētu piedāvāt turpināt darbu šādien sanāksmē saskaņā ar darbu kārtību. Un, ja mums jau ir pievienojušies komisijas un padomas pārstāvi, tad mēs varēsim varbūt ar viņiem vienoties eh, par to, ka mēs grozīsim šās dienas darbu kārtību. Tūsas kungs, jūs vēlēties izteikties? Ναι, κύριε Πρόεδρος, ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να αναφερθώ. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlētos runāt vēl par darba kārtību. Jāsaka, ka darba kārtība nav uh, tik formāla. Un tas, kad mēs sākam izskatīt attiecīgos jautājumus, tas nav tik formāli noteikts. Un tad, kad mēs runājam par politiski svarīgiem jautājumiem, uh, tad mums ir jārīkojas saskaņā ar reglamentu un saskaņā ar mūsu komitejas iekšējo darbu kārtību. Tātad, ja ir nepieciešams ko mainīt darba kārtībā, tad mums ir jāievēro attiecīgā procedūra. Un tas, ka šodien nav ieradus, ieradušies attiecīgās komisijas, komitejas pārstāvi, tad es gribētu zināt, eh, kurš par to ir atbildīgs, ka viņi nav uzaicināti. Priekšsēdētāji turpina. Ehm, darba kārtība, par kur mēs vienojāmies un par kur tika informēti visi eh, komitejas pārstāvji, paredzēja, ka sastajā punktā mēs šodien izskatīsim uh, attiecīgo punktu, un septītajā punktā mēs izskatīsim Bauers kundzes eh, ziņojumu, kas attiec darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalps locekļi. Visi komitejas locekļi tika informēti par šo darbu kārtību. Bet Bauers kundze vēlētos, lai mēs izskatītu 8.7. punktu apgrieztā kārtībā. Un es gribēju vienkārši informēt jūs par to, ka mēs varam uh, apmienāt šādu prasību, ja uh, šeit attiecīgajā uh, brīdī ierodas komisijas un padomas pārstāvi. Līdz ar to es uzskatu, ka par šo jautājumu mums vairs nav jārunā, un mēs varam nekavējoties pievērsties piektajam punktam mūsu šās dienas darba kārtībā. Un pēc tam, attiecīgi raugoties uz to, vai attiecīgie pārstāvji ir vai nav ieradušies, mēs varēsim arī runāt par to, vai darba kārtība var grozīt vai nē, runājot par septīto punktu. Tātad piektajā punktā mēs izskatām 2010. gada budžetu un referents ir mūsu kolēģis Soģēnkungs. Lūdzu, viņam nekavējoties tiek dots vārds. Monsieur Ori, excusez-moi. Eh, eh, eh. Je... Ori, kungs, lūdzu, jums vārds. Priekšsēdētāji, es esmu jūsu referents, jo Surjan kungs ir uh, budžeta komitejas uh, referents, un runa ir par manu uh, dokumentu. Jā, turpin priekšsēdētāji, es jums atvainojos un dodu vārdu kā referentam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk. Mēs tātad sākām darbu pie šī jautājuma jau iepriekšējā sasaukumā. Notika konsultācijas, tika e, arī īstenot, tika arī organizētas informā, informatīvas sanāksmes. Un es gribētu jūs vispirms informēt par e, vispārējiem komentāriem un pēc tam runāt par pašu jautājumu pēc būtības. Vispirms jāsaka, ka mēs lieliski eh, pārzinām šo jautājumu. Un, protams, ka budžets tiks pieņemts budžetu komitejā. Mēs esam šīs procedūras pašā sākumā. Un mums ir jānosaka pašiem savas prioritātes un eh, tās attiecīgi, un tām arī attiecīgi jāparedz eh, nepieciešamie skaitļi. Diemžēl no savas pieredzes mēs esam secinājuši šo ilgo gadu laikā, ka komisija eh, ļoti nelielā mērā ietekmē parlamenta komiteju eh, viedoklis. Eh, šoreiz var teikt, ka nedaudz citādi mēs zinām, ka budžeta komiteja jau ir iepazinusies ar mūsu atzinumu un, un budžeta komiteja jau ir iestrādājusi dažu no mūsu priekšlikumiem. Līdz ar to var teikt, ka mums ir pavisam skaidri jādefinē mūsu prioritātes, kuras esam noteikuši jau iepriekš, un mums ir stingri jāpieturas pie savām prasībām, bet būtu jābūt arī realistiski noskaņotiem. Mums nevajadzētu būt kā maziem bērniem, kas ir ienākuši rotaļlietu veikalā un vēlas, lai vecāki noteikti iegādātos visas rotaļlietas visos plauktos, arī visā tālākajos plauktos. Tātad es uh, atbalstu mūsu priekšlikums un par 50 priekšlikumiem no, no šiem te 50 priekšlikumiem, var teikt, 30 ir iesniegti manā vārdā. Un šie priekšlikumi, kurus es esmu parakstījis, eh, var teikt, ka tos ir iesnieguši arī eh, mūsu, mani kolēģi, kuru priekšlikumus es esmu centies iekļaut. Daļu priekšlikumu es varētu atbalstīt, bet par dažiem man varbūt būtu vēl daži komentāri. Tagad eh, runāsim vispirms par pašu eh, tekstu. Otrais, trešais punkts tos atbalstu, ceturto arī es atbalstu, piektais atbalstu, runa par uh, eh, Figurēro kundzes grozījumu. Sesto, nē, septīto jā. Ar astoto jāsaka, ir zināms problēmas. Tas ir Genskunds uh, eh, grozījums. Bet devītais, eh, to ir iesniedzis uh, Hughes kungs. kungs. Jāsaka, astotais un devītais grozījums ir saistīts ar mikrokredītiem, Un Gönts kundze uzskat, ka nevajadzētu atbalstīt to, ka finansējums tiek uh, īstenots ar progress programmas uh, palīdzību. Mēs esam runājuši par fikro, mikrofinansēšanas instrumentu un par to tiks runāts arī turpmāk. Un varētu teikt, ka progress programmas uh, budžets varētu tikt grozīts. Jāsaka, ka šie grozījumi nav īsti savietojami asto, ja mēs pieņemam astoto grozījumu, tad mēs eh, pabeigtu diskusijas par šo jautājumu. Un tāpēc es gribētu rosināt eh, neatbalstīt to, bet devītais grozījums ir atvērts grozījums, un es piedāvātu to atbalstīt. Desmito es neatbalstu. Vienpadsmitais ir saistīts ar, ar eh, pilotu projektu, jeb izmēģinājumu projektu. Es atbalstu mērķi, ideja ir laba, bet es domāju, ka tā ir parādījusies pārāk vēlu, jo, ja mēs paraugāmies uz to pieredzi, kāda mums ir bijusi līdz šim saistībā ar izmēģinājumu projektiem, tad varbūt mums būs iespēja saņemt finansējumu četriem no šiem projektiem budžeta komitejā. Un ja mēs te iekļausim vēl arī citus priekšlikumus un citas prasības, Ja mums kopā tādas būs jau sešas vai septiņas, tad es domāju, ka mēs tādā veidā tikai samazināsim savas iespējas saņemt nepieciešamo atbalstu uh, iepriekš piedāvātajiem četriem projektiem. Tāpēc, uh, realistiski raugoties, man jāsaka, ka šīs grozījums nebūtu jāatbalsta, un varbūt atgriezīsimies pie šie jautājumi vēlāk. Tālāk, kas attiec uz budžetlīnijām, negribētu jūs uh, īpaši uh, apgrūtināt, izskatot šos jautājumus, eh, šos punktus eh, punktu pa punktam, bet gribētu runāt par šo priekšlikumu vispārīgi. Sociālistu grupa vēlētos vairāk finansējumu progresa programmai un mikrofinansēšanai. Te viņi vēlētos 37 miljonus eiro. Mēs zinām, ka komisija un padome ir vienojušās par 500 miljoniem. Un, protams, ka parlamentam varētu būt cita nostāja šajā jautājumā, bet pagaidām mēs neesam par to diskusē, diskutējuši un pagaidām parlamentam nav tikus izteikt nekāda, eh, nav ticis izteikts nekāds priekšlikums. Redzēsim, kā noritēs debats un runāsim par to vēlāk un tad arī definēsim attiecīgo summu. Mums eh, katrā ziņā nav iebildumi ne pret, vien, ne pret vienu no šiem priekšlikumiem. Un man varbūt būtu kompromiss priekšlikums. Proti, varētu būt budžeta eh, pozīcija, kur piedāvā eh, sociālisti paturot prātā to, ka mēs šim jautājumam pievērsīsimies vēl vēlāk. Tātad es piedāvātu iekļaut budžetu pozīciju bez noteiktas summas, līdz ar to mēs šādā veidā pavērsim eh, sev iespēju vēlāk noteikt attiecīgo summu. Vēl viens jautājums. Mums ir arī izmēģinājuma projekts par autismu. Un es domāju, ka pagaidām mums nav iespējams realizēt šādu projektu, bet es domāju, ka mēs varētu pie šī jautājuma atgriezties vēlāk. Es personīgi uzskatu, ka tā ir lieliska iniciatīva un lielisks priešlikums, bet, eh, kā jau es teicu, ja eh, mums izdosies gūt atbalstu vismaz četriem izmaiņām projektiem, tas jau būtu lieliski un nevajadzētu uh, Uh, mm, nākt klajā ar pārāk lielām prasībām. Es domāju, ka Figueredo kundze varētu atbalstīt šādu pieeju, jo mēs noteikti varēsim atgriezties pie šīm projektiem arī vēlāk. Tas pavisam īsi arī būtu pagaidām viss. Jūsu rīcībā ir šis dokuments, un tagad ar nepacietību gaidu jūsu atbildes reakciju. Un arī jūsu idejas, protams, lai varētu nākt klajā ar kompromisiem. Paldies, priekš, eh, turpina priekšsēdētāji. Ņemot vērā, ka runa ir par vēlēšanu gadu, tad mums jūsu atzinums par budžetu būs jāizskat pavisam ātri, jo jau sākot no rītdienas mums ir jāvirzās tālāk savā darbā un jābalso, lai mūsu nostāja tiktu ņemta vērā budžeta komitejā, kur uh, grozījums ir iespējams iesniegt līdz 9. septembrim. Līdz ar to nekavējoties dodu vārdu tiem, kas ir pieteikušies vispirms Kunz kundzei. Köszönöm szépen a, e, a szót, két dolgot szeretnék. Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu divi komentāri attiecībā uz uh, Urikunga teikto. Mums ir uh, problēmas saistībā ar mikrofinansējumu instrumentiem, jo mēs vēl nezinām, vai mikrofinansējums tiks uh, pieņemts vai nē. Uh, Līdz ar to mēs nezinām, vai šis priekšlikums vispār tiks atbalstīts vai nē. Es gribētu pateikties Aurikungam par to, ka viņš runāja par šo iespēju radīt budžeta pozīciju, atsevišķu budžeta pozīciju mikrofinansējumam, lai eh, šī te budžeta pozīcija neparādītos progresa programmas ietvaros. Un rīt mēs, rīt mēs varētu balsot ne tikai par šīs budžeta pozīcijas uh, um, izveidošanu, bet mēs varētu arī paredzēt attiecīgos finanšu līdzekļus. Es ceru, ka. Es ceru, ka Eiropas Investīcija Banka varēs atbilstīt šo, šo te budžeta pozīciju. Un vēl viens komentārs. Gribētu runāt par uh, pilotu projektu uh, saistībā ar autismu. Es lieliski apzinos, ka mums ir iespēja eh, pieprasīt tikai četru, atbalstu tikai četriem mm, izmaiņām projektiem, bet es uzskatu, ka šis projekts autismu projekts ir radīts nepieciešamā, ievērot nepieciešamo laika grafiku, un es domāju, ka te nevarētu rasties nekādas problēmas. Tagad vārds liberāļu pārstāvjiem, jo Bitkungam un pēc tam vēl vienam kolēģim. Paldies, priekšsēdētāji! Kas attiecas uz šo atzinumu projektu, tad to ir sagatavojis mūsu kolēģis Orīgungs, un es domāju, ka mēs varam to atbalstīt. Es domāju, ka mēs varam balsot par šo atzinumu mūsu komitejā. Tālāk, kas attiec uz priekšlikumiem budžeta komitejai par šo dokumentu pēc būtības, tad es gribētu, lai tiktu ņemts vērā arī iedzīvotāju viedoklis un lai tiktu domāts arī par cīņu pret nabadzību un sociālo atstumtību. Es domāju, mums būtu nepieciešams panākt vairāk finansējumu salīdzinot ar 2009. gadu, būtu jāpalielina finansējums par 9%. Un es domāju, ka vairāk līdzekļu būtu jāparedz arī e, sociālajām fondam, e, atbalstot uh, profesionālo pārkvalificēšanos. Vēl viens svarīgs jautājums, protams, ir sociālā aizsardzība vispār, un es domāju, ka tie, uh, grozījums, kurus ir piedāvājis Aurikungs, tātad grozījums numur 2, 3 un 12 ir ļoti svarīgi, un mums noteikti būtu jābalso par šiem grozījumiem. Attiecībā uz 8. grozījumu un arī 11. grozījumu man šķiet, ka Šie uh, projekti ir ārkārtīgi svarīgi, jo runai par tādu cilvēku iesaistīšanu sabiedrībā, uh, kur, kurus ir skārs autisms. Es domāju, ka šis ir ļoti svarīgs jautājums, un tas būtu jāatbalsta. Tālāk, kas attiecas uz budžeta pozīciju, tad mēs atbalstam referenti ierosinātos grozījumus. Runājot par 63., 17 un un 22. kurs ir iesnieguši sociālisti attiecībā uz progresa programmu, kas mums ir jo īpaši svarīga. Jāsaka, kopumā mēs varam atbalstīt šo priekšlikumu, bet vēl ir jāpārbauda, vai būs nepieciešamais finansējums. Un te katrā ziņā būs jāizlem referentam. Tagad vārds Šemner kungam. Labdien, paldies priekšsādātājs kundze, kolēģi. Es pavisam īsi gribētu iesniegt mutisku grozījumu par 40.02.43. Tas ir Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonds. Tagadējā budžeta periodā mums ir uh, 500 miljonu eiro šim finanšu gadam paredzēti, bet eh, es domāju, ka mēs visi apzināmies, ka izmantošanas līmenis ir bijis ļoti zems. Un tā kā mēs zinām, ka tas, eh, cik lielā mērā šis fonds ir izmantots, ir tikai 10%, tātad 50 miljoni. Tom, tas taču mums norāda, ka šis fonds nav vajadzīgs, tāpēc mēs gribētu iesniegt mutisku grozījumu, lai šo te Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda rezervu samazina uz pusi līdz 250 miljoniem eiro. Paldies, uh, Rodžers Helmers un tad uh, Ildu Figuraido. Paldies, priekšsēdētāji! Un mūsu jaunajiem kolēģiem, kas varbūt eh, to neapzinās, es esmu Rodžers Helmers, britu konservatīvais, eh, vienīgais šeit šodien, ja nemaldos, un eh, gribu atgādināt kolēģiem, ka manas partijas politika ir tāda, ka mūsu valsts negrib piedalīties visā šajā sociālajā un nodarbinātības politikā Eiropā. Uh, Runājot par šiem izmēģinājumu projektiem, jeb pilotu projektiem, es negribu klausīties bērnišķīgs, bet uh, ir grūti uh, apšaubīt jebkur no tā. Mēs visi gribam apmācību, mēs visi gribam uh, Uh, labi izturēties pret cilvēkiem ar autismu, kaut gan es gribētu teikt arī, ka cilvēkiem, kam ir citas īpašās vajadzības, varbūt tad viņi justīsies diskriminēti, jo mēs tad īpaši izvēlamies vienu uh, slimību vai uh, invaliditātes veidu un tad tos cilvēkus atbalstām. Bet fakts ir tāds, ka visas šīs lietas katra par sevi ir ļoti piec, pievilcīgas, kā uh, tādas spīdīgas bumbiņas uh, eglītē, un mēs skatāmies uz tām un priecājamies, bet uh, ja mēs aizmirstam, ka ja jūs pārbāžat šo eglīti ar uh, bumbiņām un svecītēm, tad tā var nokrist un var aizdegties. Un, uh, mums visiem ir ļoti skaidri šajā komitejā jāapzinās būt, kāpēc mums ir 10% bezdarbs Eiropā. Daļai tas ir saistīts ar globālo finanšu krīzi, bet uh, desmit gadus kopš esmu šajā parlamentā, uh, tas ir vienmēr bijis tāpēc, ka uh, ir pārāk reglamentēti darba tirgi, un uh, uzņēmumiem ir, un uh, cilvēkiem ir pārāk liela nodokļa. So, uh, tātad risinājums šai situācijai nav atņemt cilvēkiem naudu, sadalīt to caur valsti un uh, tā risināt problēmas ir jāsamazina nodokļi, un es esmu šai komitejā vienmēr tā runājis, es zinu, ka es nekādu progresu nepanākšu, bet uh, Es domāju, ka kolēģiem šad un tad vajadzētu par šo patiesību atgādināt. Paldies, Figueiredo kundze. Obrigāda, senjora. Paldies, priekšādātāji. Es gribētu īsumā komentēt trīs punktus. Pirmais par to, vai ir attaisnojami vai pamatojami šie jaunie priekšlikumi. Es gribētu atgādināt situāciju, kurā mēs atrodamies. Tā ir smagas sekas sociālajā sektorā. Un, protams, tam ir jāvēlta kaut kāda līdzekļa, bet nedrīkst aizmirst arī citus politikas veidus vai sektorus. Un mums ir jāizmanto arī citas politikas lai uzlabotu sociālo situāciju cilvēkiem, uzlabotu tiesisko situāciju darba vietā, lai uzlabotu uh, bagātību sadali un um, tāpat runājot par pilota projektu kas paredz uzlabot tiesisko situāciju darba vietās, uh, Šis projekts, kas varētu ietekmēt sievietes un jauniešu sevišķi. Mums ir jāizstrādā kaut kas tāds, kas ļautu stimulēt darba vietu izveidošanu, kurās būtu nodrošināts tiesības gan jauniešiem, gan visiem citiem. Un tā kā es esmu tagad tikusi pie vārda, tad mums ir jārūpējas un jāgarantē tiesības arī tiem, kas nevis brīvprātīgi ir bez darba, bet kas nevar atrast darbu, un mums ir jāparūpējas par viņu situāciju, lai arī viņi varētu dzīvot cilvēciskos apstākļos. Un ja mēs apskatām sociālos datus, un proti bezdarbnieku skaitu Eiropā, tad Iespējams, ka līdz Ziemassvētkiem bezdarnieku skaits būs pieaudzis vēl daudz vairāk. Paldies, es vēlētos noslēgt runātāju sarakstu un pēdējā būs eh, Elzbeta Morēna. Vai es līdz ar to varētu noslēgt runātāju sarakstu? Tātad Elzbeta Līna un pēc tam Džilambera. Paldies! Skaidrams par vienu jautājumu. Es saprotu, ka 6320 sociālisti grib varbūt to atsaukt. Es nezinu, vai tas tā ir. Es ceru, ka nē, jo es, protams, gribētu redzēt, eh, ka būtu palielināts eh, finansējums pret diskriminācijai, bet tas ir kaut kas tāds, ko es pirms tam dzirdēju. Šis te par autismu ir virkne citu pilotu projektu par citiem no invaliditātes jautājumiem, bet par autismu mēs zinām, ka cilvēki, kam ir autisms, viņiem ir ļoti grūti piekļūt darbtirgumu, neskatoties pat uz nodarbinātības direktīvu. Tas ir tas, ko es gribēju teikt Ro Rodžeram Helmeram. Mums tiešām ir pret to Uh, kaut kas jādara, un, manuprāt, ir vajadzīga atsevišķa budžeta pozīcija šim izmēģinājuma projektam. Paldies, tagad uh, Lamberts kundze. Paldies. Es gribēju izteikties par mikrofinansējuma instrumentu. Mēs noteikti atbalstām budžeta pozīcijas izveidi šim jautājumam. Uh, Un, protams, ka grūti būs paņemt naudu no progresa programmas, eh, tieši tāpēc, ka mēs visi gribējām, eh, lai šī programma tiktu izveidot un labi finansēta, bet mēs atbalstām šo budžeta pozīcijas izveidu, un tad mēs varētu eh, apspriesties vēlāk, cik liels finansējums tur ir vajadzīgs. Un ceram, ka komisija nāks klajā ar priekšlikumu par šo jautājumu. Runājot par uh, izmēģinājumu projektu, mēs atbalstām referenta viedokli atzinumā. Protams, ka varētu būt arī citi veidi, kā um, varētu risināt šo jautājumu ar pilotprojektu par autismu. Mēs saprotam, kādas ir problēmas, bet mēs neesam pārliecināti, ka šobrīd uh, pilotprojekts ir kaut kas tāds, ko mēs šobrīd atbalstītu. Paldies, tagad Morēns kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par 6, 3, 4, 6 globalizācijas atbalsta fondu. Šis fonds, eh, to izveidoja divi kolēģi, kuri vairs nav šajā sasākumā, Roslīna Bašlo un eh, Žāns Koķini. Un sociālo lietu komitejā eh, šis projekts ir ticis veiksmīgi attīstīts tālāk, un es domāju, ka mums ir izdevies to attīstīt tādā veidā, ka tas palīdz strādājošiem. Tas palīdz atbalstīt infrastruktūras, lai tās varētu attiecīgi mainīt un lai tās būtu piemērotas eh, strādājušu pārkvalificēšanai. Bet eh, šobrīd mm, mēs eh, runājam vēl par to, ka mums ir nepieciešams atbalstīt strādājušos, kur vēlas mainīt kvalifikāciju. Es domāju, tā, tāda ir mūsu atbildība. Mums ir jācenšas darīt visu iespējamo, lai Um, popularizētu šo fondu un lai tas tiktu atbalstīts un tas kalpot saviem mērķiem. Tāpēc arī es atbalstoju, atbalstu šo priekšlikumu. Tād, tāda ir būs, būt, bijusi mūsu pieeja šajā komitejā un mums ir jāatbalsta globalizācijas atbalsta fonds. Paldies, liels paldies. Tagad vārds Donelī kundzei, kas ir komisijas pārstāve. Varbūt jūs īpaši varētu pievērsties jautājumam par mikrofinansēšanas instrumentu un par progresu programmu, jo eh, šķiet, ka tas satrauc vairākus kolēģis. Protams, ja jūs vēlaties komentēt arī uh, citus jautājumus, kas izskanēja šīs diskusijas, diskusijas jau, uh, gaitā, jūs to varat darīt, lūdzu. Much, Paldies, priekšēdētāji. Paldies par iespēju komentēt dažus punktus par mikrokredītiem vai mikrofinansējumu. Šeit ir paredzēts izmantot naudu no progresa programmas 25 miljonu eiro gadā, un komisija ir izstrādājusi komisiju, lai pārceltu naudu no šīs progresa programmas šajā um, postenī. Un šis mikrofinansēšanas instruments ļautu cilvēkiem, kas ir pazaudējuši darbu, atsākt aktivitātes vai atkal iesaistīties darba tirgū. Protams, mēs saprotam, ka mēs no komisijas viedokļa esam rīkojušies saskaņā ar institūciju, starp institūciju vienošanos. Un vēl es gribētu īsumā komentēt divas lietas. Viena ir tehniska rakstura piezīme. Palielinot šo progresa budžeta posteni, uh, to nav viegli izdarīt tehniskā ziņā, jo šis priekšlikums sadalīts divās daļās. Viens paredz veidot jaunu budžeta posteni, un tīri tehniski ir vieglāk strādāt ar atšķirīgu budžeta pozīciju, bet tas ir tīri tāds tehnisks jautājums. Un tāpēc mēs izmantojam šo līdzekļu pārcelšanu un vēl par globalizācijas fondu. Tas ir pirmkārt jautājums par rezervēm, un mēs, kā jūs labi zināt, tagad rīkojamies saskaņā ar jauno regulējumu, kas ir pavisam jauns, un kombinējot to ar krīzes sekām Mēs vai rēķinoties ar krīzes sekām, mēs zinām, ka pieprasījums būs liels. Un tagad par pilotu projektiem. Jums ir pilnīga taisnība raksturojot šīs iniciatīvas aktivitātes, bet. Mēs pielāgosim šo globalizācijas fondu, lai varētu pēc iespējas efektīvāk īstenot projektus un arī cenšoties neizvē, neizvēlēties pārāk daudz projektus. Paldies! Paldies, protams, ka komisija izstrādās eh, pats sev nostāju, bet mums būtu jāsaprot, kas notiek ar šo progresu programmu. Referent kungs, vai jūs vēlētos noslēgt šīs diskusijas un norādīt mums, kādā virzienā tad jūs izstrādāsiet kompromisu grozījums rītdienas balsojumam. Lūdzu, referenta kungs. Eh, eh, eh, Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es, vērstos, es vēlētos vērsties pie Elizabetes um, 6346 Jāsaka, ir divi grozījumi, vienu iesnieguši sociālisti, vienu es pats, un neatkarīgi no tā, kurš no grozījumiem tiks pieņemts, mēs jebkurā gadījumā pieņemsim vienu no šiem risinājumiem. Tālāk, kas attiecas uz globalizācijas pielāgošanās fondu, tad katram, protams, ir savas idejas un ir grūti vienoties par to, kā mēs varētu atrisināt šo situāciju. Un pašreizējā krīze, tāda krīze, kā mēs eh, to redzam šobrīd, nav tikus piedzīvot līdz šim, un šī iemesla dēļ arī mēs eh, veicām attiecīgos grozījumus pagājušajā gadā. Līdz šim gūtā pieredze ļauj mums paskatīties uz šo jautājumu nedaudz no malas un paredzēt jau iepriekš to, kas būs jāfinansē nodarbinātības jomā. Vienlaiks mēs varam arī uh, labāk izstrādātu noteikumus un panākt to, lai piekļuva atbalstam būtu pēc iespējas vienkāršāk. Līdz ar to, protams, lūguma pēc atbalsta ir diezgan daudz un tādu tiks saņemt ļoti daudz arī turpmāk, tāpēc mums būtu jācenšas palielināt šo atbalstu. Protams, ka par šo jautājumu diskutēs arī citas komitejas, bet es vēlētos, lai mēs atbalstītu tātad jau izteikto priekšlikumu, ka mēs palielinām atbalsta apjomu. Tālāk jāsaka, ka neviens neapstrīd dažādo instrumentu nots. Un tā kā nav tiku, tikuši iesniegti eh, grozījumi attiecībā uz dažādajām programmām, Dublīnas programmu un citām programmām, tad es domāju, ka mums arī turpmāk ir jāatbalsta šīs programmas un būtu jāaicina komisiju izpildīt savus solījumus. Pirms gada mēs diskutējām par 2009. gada budžetu. Un tad kāds kolēģis uzdeva jautājumu par līdzekļu uh, samazināšanu. To līdzekļu, kas paredzēti uh, nodarbinātības uh, programmas atbalstam. Vai mēs tagad varbūt varētu saņemt šo atbildi, kur uzdevām komisijai to laiku? Ļoti svarīga loma ir arī sociālajiem partneriem risinot pašreizējo krīzi. Un tāpēc būtu ļoti vērtīgi uzklausīt atbildi uz to jautājumu, kur uzdevām pirms gada. Tālāk runājot par progresu programmu. Es uzskatu, ka visi līdzekļi, jebkurš fonds, kas būs mūsu rīcībā, un kas palīdzētu cīnīties pret krīzi, eh, rast risinājums, lai iekļautu cilvēkus darba tirgu no jauna. Viss tas ir atbalstāms, mums ir jācenšas rīkoties pēc iespējas aktīvāk, bet nevajadzētu arī padarīt pašiem sevi smieklīgus, nākot klajā ar nepamatotām prasībām un pārliekām prasībām par līdzekļu palielināšanu, jo citādi mūsu prasības būs pārāk ambiciozas un mums noteikti tiks atteikts. Un labi zinot līdzšinējo praksi, es domāju, ka mums būtu jāpagaida līdz diskusiju beigām, jāuzklausa sociālās priekšlikums, un tad mēs varētu arī atgriezties pie šī jautājuma vēlreiz. Katrā ziņā mēs dzirdējām no uh, komisijas puses, ka tīri tehniski būtu vienkāršāk šo jautājumu atrisināt nevis progresa programmas ietveros, bet paredzot atsevišķu budžeta pozīciju, un es to atbalstu. Par to mēs noteikti diskutēsim turpmāko mēnešu laikā, un tad arī redzēsim, kāds būs risinājums. Tātad tāds būtu mans, mans priekšlikums, un tagad es atstāju komitejas e, ziņā to, kā, kādu stratēģiju mēs izraudzīsimies turpmākajam darbam un kādu stratēģiju mēs izraudzīsimies balsojot par e, šo atzinumu. Es negribētu teikt, ka mēs esam aizkavējušies strādājot pie šī jautājuma, bet jāsaka, ka mēs e, par šo jautājumu diskutējam jau sešus mēnešus, un, un e, šie grozījumi šobrīd parādās kā kaut kas jauns. Mums turpmāk būtu jāpievērš visu uzmanību šiem četriem izmēģinājumu projektiem. Un tad arī vēlāk redzēsim, vai mēs varēsim nākt klājā ar citiem priekšlikumiem. Katrā ziņā es eh, šobrīd varu teikt, ka šāda būtu pieeja, kas mums būtu jāatbalsta. Paldies! Balstoties uz jūsu teikto, mēs arī attiecīgi balsosim rīt. Kā jau es teicu sanāksmes sākumā, Bauers kundze vēlējās, vai būtu iespējams viņas jautājumu izskatīt ātrāk. Un līdz ar to es vēlētos, lai mēs tagad izskatītu septīto punktu darba kārtībā. Proti mēs no jauna izskatīsim Bauers kundzes ziņojumu par darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkāps locekļi. Pirms es dodu vārdu referentei. Vēlos vien norādīt, ka koordinātoru sanāksmē, kas notiek jūlijā, mūsu koordinātoru komandas izveidošanas komitejā, mēs vienojāmies par to, ka šo uh, atzinumu uh, pieņemsim pēc iespējas ātrāk un nodosim tālāk izskatīšanai plenārsēdē, bet starplaikā komisija darīja mums zinām, ka tā vēlētos, lai šis jautājums tiktu pārskatīts vēlreiz, lai apsvērtu iespēju izstrādāt kompromisus, ņemot vērā uh, komisijas viedokli, un lai varētu ņemt vērā arī parlamenta plenārsesijā izskanējušā vairākuma viedokli. Mēs esam vēlējušies apmienot komisijas prasību un ņemot vērā to, ka pēc balsojuma plenāra sesijā nebija iespējas izskatīt šo jautājumu vēlreiz, tad mēs uzskatījām, ka būtu vērtīgi organizēt viedokļu apmaiņu šodien, lai pēc šīs diskusijas pēc referentu uzklausīšanas un kolēģu viedokļu uzklausīšanas varētu vienoties par to, kā mēs turpmāk rīkosimies šajā jautājumā, vai nu balsosim par to nākamajā plenāra sesijā septembrī, vai arī izskatīsim šo jautājumu citādi, bet es katrā ziņā uzskatu, ka lēmums šajā jautājumā būtu jāpieņem plenāra sesijā, lai zinātu, kā tālāk rīkoties šajā jautājumā. Sarkas kungs Ehm, tādējādi es eh, ceru, esmu apmienājis arī jūsu prasību, un tagad dod vārdu Pāvers kundzei. Köszönöm szépen, elnök asszony, és azt is köszönöm, hogy eh, egy kicsit. Paldies, priekšsēdētāji! Liels paldies, ka jūs eh, atļāvāt izskatīt šo jautājumu ātrāk nekā tas bija paredzēts darba kārtībā. Es vēlreiz atvainojos visiem, bet es domāju, ka tā gadās arī eh, citiem kolēģiem. Va, vairāk kolēģi noteikti ir locekļi vairākās komitejās, un tādā situācijā esmu arī es. Man ziņojuma tēma ir ļoti interesanta. 5. maijā plenāra sesijā tika noraidīts mans priekšlikums, un līdz ar to direktīva par darba laika organizēšanu atgriežas no jauna mūsu komitejā. Runa ir par direktīvas 2002.4.15 grozīšanu. Šī direktīva eh, stājās spēkā 2009. gada martā. Runa ir par aptvērumu, proti būtu jārā, jāatrisina jautājums, vai pašnodarbinātie auto, vai šis eh, dokuments attiec arī uz pašnodarbinātiem autovadītājiem. Kas attiecas uz padome, tad jāsaka, ka padomē šis jautājums e, tika izskatīts ilgstošās diskusijās, jo īpaši runājam par darbu laiku. Un kopā ar kolēģi e, Sarkas un citiem kolēģiem mēs piedalījāmies diskusijās, kas bija ļoti sarežģītas un grūtas, un mēs zinām, kādas problēmas ir saistītas ar, direkt, ar šo direktīvu. Sarkas kungs tieši tāpat kā pārējie kolēģi noteikti lieliski atceras eh, to, kāds bija mans viedoklis savulaik. Es vienmēr esmu teikusi savā vārdā un jauno dalībvalstu pārstāvi vārdā, eh, ka ir zinām asimetrija eh, starp nodarbinātajiem un uh, darba devējiem. Runa ir par specifisku uh, darbinieku grupu, proti par naš, pašnodarbinātiem auto, autovadītājiem. Bet jāsaka, ka Eh, viņiem tomēr ir iespēja sevi aizstāvēt un aizstāvēt savas eh, tiesības. Savulaik notikušajās diskusijās mēs daudz runājām par satiksmes drošību. Direktīva par eh, darba laika organizēšanu personām, kas ir autotransporta apkalpas locekļi, tai būtu jātiec arī uz pašnodarbinātiem autovadītājiem. Ja mēs paraugamies uz direktīvu 561 šķērsvī 2006, tad tajā arī tiek runāts par darba laiku un atpūtas laiku. Patiesībā laiks, kas tiek pavadīts gaidot vai nu pie robežām vai atpūtas vietās, arī tiek uzskatīts par darba laiku. Tātad laiks, kas tiek pavadīts muitas eh, zonā, arī tiek uzskatīts par darba laiku. Tātad tagad šis jautājums atkal ir atgriezies mūsu komitejā. Bet padomē visu valdību pārstāvi, gan sociālisti, gan konservatīvie vienojās par kompromisu. Līdz ar to jāsaka, cienījamie kolēģi, ka mūsu priekšā ir milzīga problēma. Ja mēs atgriežamies sākuma punktā, ja mēs atsākam diskusijas, tad tas nozīmē, ka visas 27 dalībvalsts neievēro noteikums. Proti, tas nozīmē, ka neviena no dalībvalstīm neievēro noteikums. Attiecīgās arotbiedrības ir tikušās, lai apsvērtu iespēju rast risinājumu šai problēmai. Un šis ziņojums, kas vairs nevar tikt grozīts saskaņā ar mūsu iekšējo reglamentu. Ir nonācis strupceļā. Proti, mēs varam vai nu pieņemt, vai noraidīt to, un mums rīcībā nav iespējas to grozīt saskaņā ar iekšējo reglamentu, Eiropas parlamenta iekšējo reglamentu. Ja mēs piekrītam jaunajam dokumentu tekstam, tad tas nozīmē, ka dalībvalsts neievēro Eiropas Savienības tiesisko regulējumu, un tas nozīmē, ka visas dalībvalsts pārkāpj tiesisko regulējumu. Tagad es vēlētos runāt par procedūru, un patiesībā gribētu lūgt padomu no kolēģiem. Tātad mums ir dokumenta teksts, mums ir direktīva, kur būtu jāgroza. Direktīvu varētu grozīt tā, lai tā būtu pieņemama visiem, proti, lai to atbalstītu gan strādājošie, gan arotbiedrības, gan arī attiecīgā komiteja. Un mums ir ziņojums, kur mēs vairs nevaram grozīt. Es domāju, ka mums būtu nepieciešams izstrādāt jaunu ziņojumu, jo citādi mums neizdosies vienoties par kompromisu. Tāds, nu, ir mans viedoklis šajā jautājumā. Un vēl es vēlētos piebilst sakojošo. Proti, ja mēs neko nedarīsim, un ja direktīvas aptvērums attieksies arī uz pašnodarbinātiem autovadītājiem, tad uzraudzīšanas izmaksas būs daudz lielākas. nekā izmaksas, kas rodas no Eiropas parlamenta deputātu pārbraucieniem starp Briselu un Strasbūru. Tātad tas nozīmē, ka tas maksās ļoti, ļoti dārgi. Mūsu rīcībā ir arī attiecīgie pierādījumi, lai parādītu, ka tas tik tiešām tā ir. Paldies! Paldies Bauers kundzei, paldies referentei un ņemot vērā šo īpašo kontekstu, kādā mums atkal ir jārunā par šo jautājumu, es gribētu nekavējoties dot vārdu komisijai, kas nav saskaņā ar mūsu parasto praksi, bet es domāju, ka tas mums palīdzēs rast lielāku skaidrību šajās diskusijās. Un es Domāju, ka mums varbūt izdosies eh, rast risinājumu tam, kā mēs varētu ņemt vērā parlamentu viedokli, jo šobrīd tas tā diemžēl nav. Tagad vārds eh, Griopas Kvarelī, kurš uh, varētu mums paskaidrot, ko tad mēs, kas būtu, ko būtu iespējams grozīt komisijas priekšlikumā. Paldies, priekšsēdētāji! Pirms es jums paskaidroju, ko ir iespējams grozīt priekšlikumā, es gribētu izmantot šo iespēju. Jāsaka, man tādu nav bijis daudz iepriekšējā sasaukumā. Es gribētu izmantot šo iespēju un paskaidrot, kā mēs komisija ir nākus klējā šādu priekšlikumu. Turpināšu angliski, ja jūs neiebilstat. Komisijas pozīcija un komisijas priekšlikums nav ne antisociāls, ne ideoloģisks Tas ir vienkārši praktisks priekšlikums. Mēs mēģinām rast uh, tādu uh, veidu, kā likumdošanas ietvaros varētu risināt šos jautājumus. Direktīva par darba laiku mobiliem darbiniekiem ir uh, īpašs uh, likumdošanas akts papildus vispārējai darba laika direktīvai, un vispārējā darba laika direktīva neatiecas uz pašnodarbinātiem darbiniekiem. Uh, Un šis uh, izslēgums nekad nav nekāds debats radījis. Un, jo īpaši par uh, diskusijām kāds bija. Kā jūs zināt, tad uh, situācija par mobilajiem darbiniekiem ir atšķirīga, jo tad, kad direktīva 2002. gadā tika pieņēmta, tad uh, neatkarīgie mo mobilie, tātad pašnodarbinātie uh, darbinieki uh, tika izslēgti, bija 2009. gada klauzula, kad eh, komisijai bija jānāk klajā ar priekšlikumu vainu par to, ka jāiekļauj šie eh, cilvēki vai arī jāizslēdz pilnībā. Tātad priekšlikums izslēgt šo darbinieku grupu, ko priekš, eh, piedāvāja komisija, bija pilnīgi saskaņā ar tām iespējām, kas tika dotas komisijai uh, no likumdevēja puses 2002. gadā. Un tagad mēs esam nonākuši uh, pie uh, šī priekšlikuma divi iemesli dēļ. Pirmkārt, efektivitāte un īstenojamība attiecībā uz likumdošanu. Un otrs iemesls - mēs neredzējām nekādu tādu ļoti svarīgu iemeslu no ceļu satiksmes drošības puses, uh, kas padarītu nepieciešamu pašnodarbināto autovadītāju iekļaušanu šajā direktīvā. Vispirms runāšu par šo otro punktu. Kā jau Bauers kundze teica, tad eh, kopš 2002. gada mums jau ir spēkā ļoti stingri noteikumi par darba laiku un atpūtas laiku. Tie uh, attiecas uz visiem, gan uz pašnodarbinātiem, gan uh, līgumdarbiniekiem, uh, tie nav tikai strikti noteikumi, bet tie tiešām arī strikti tiek ieviesti, jo ir jābūt digitālajam tahogrāfam katrā automašīnā. Tas ir instruments, kas uh, līdz šim ir bijis, ja tā var teikt, muļķu drošs, un uh, tas uh, reģistrē braukšanas laiku, un tas piespiež, uh, piespiež šoferus arī ievērot šos te atpūtas periodus. Pe un šie aparāti tiek kontrolēti. braukšana ir 80 eh, līdz 90 procentu no uh, darba uh, šiem darbiniekiem. Tātad uh, šī 2006. gada regula, jeb likumdošanas akts, iekļauj visus darbiniekus, arī pašnodarbinātos. Eh, Statistika un pētījumi, kas tika veikti, eh, bija eh, ļoti nozīmīgi mūsu priekšlikuma izstrādē, un tos mēs veicām pirms izstrādāšanas. Mums ir statistikas datu bāze, mēs izmantojām pētījumu, kas tika veikts, ko veita neatkarīgs konsultants ETA, uh, Un e, šie pētījumi nonāk visi pie secinājuma, ka smagās automašīnas ir iesaistīts tikai 6% no visiem negadījumiem uz uh, autoceļiem. Tātad pat ne atbildīgi, bet vienkārši iesaistīti. Un uh, nogurums uh, ir galvenais iemesls šiem te negadījumiem. Tātad tikai 6% no šiem 6% Uh, negadījumu. Tātad nogurums nemaz nav galvenais iemesls, un tāpēc uh, darba laika reglamentāšana, pieņemot, ka it kā vajadzētu aizsargāt uh, ceļu satiksmes dalībniekus un nodrošināt drošību, vēl papildus šiem noteikumiem, kas jau pastāv, tas ir vairāk nekā ir vajadzīgs. Tas nav vajadzīgs. Tātad pētījumi, kas uh, mums ir, uh, tātad nogurumu rada nevis uh, galvenās uh, šīs te darba stundas, garās darba stundas, bet uh, hroniskais nogurums ir lielāka problēma. Piemēram, cilvēkam ir bezmiegs, tiek lietot medikamenti vai cilvēks smēķē, kaut kāds dzīvesveids, kas var radīt problēmas gan pašnodarbinātiem, gan regulāri nodarbinātiem darbiniekiem un šoferiem. Tātad papildus uh, nosacījumi šeit uh, nav vajadzīgi. Un uh, tagad nonākšu pie pirmā iemesla, ko es minēju, kāpēc mēs izstrādājam šādu priekšlikumu. Tas ir ieviešamība. Praktiski ir ļoti, ļoti ārkārtīgi grūti, pat varbūt neiespējami kontrolēt pašnodarbinātu cilvēku darba laiku. Mēs nevaram uzlikt katram uh, uh birojam digitālo tahogrāfu vai cilvēkam mājās uh, digitālo tahogrāfu, lai noteiktu, vai viņi strādā vai nē. Mums ir uh, jārada uh, likumdošanas akti, ko var arī ieviest. Un tieši tāpēc mūsu pozīcija ir uh, Uh, īstenot jau to, kas pastāv, rūpēties, lai likumdošanas akti tiktu ievēroti, braukšanas laiks, atpūtas laiks, tur tiek veikts ļoti nopietnas darbs, uh, komisija to veids kopā ar dalību valstīm, un tas attiec uz visiem, uh, kas strādā šajā jomā. Mēs arī apzināmies to, ka mums ir jāvienkāršo likumdošana, lai uh, um, mazinātu pārlieko administratīvo slogu uzņēmumiem, mums ir jāstigrina kontrolas, un tas viss notiek darba laika direktīvas uh, ietvaros, un ir jācīnās pret šiem tā sauktajiem viltus pašnodarbinātajiem, ko uh, aprakstīja Bauers kundze un iepriekšējais referents. Un mēs varam arī dalībvalstu ziņā atstāt iespēju uh, pieņemt nacionālās likumdošanas aktus par pašnodarbinātajiem darbiniekiem. Tagad runājot par iespējām, kā varētu izskatīt atkal šo jautājumu. Vispirms gribētu pateikties Bāvēls kundzei par to, ko viņa teica. Es labi sapratu, nes, nesaprotu ungāru valodu, bet es sapratu, ka viņa teica, ka viņa būtu gatava uh, veidot tāds plašāks debats par šo jautājumu. Es gribu teikt, ka Eiropas eh, transporta nozars darbinieku federācija tiek šodien un rīt, lai šo jautājumu apspriestu. Un eh, es domāju, ka mēs eh, arī varētu uzklausīt, kas viņiem ir sakāms. Un es domāju, ka arī šī komiteja droši vien gribēs uzklausīt, ko šī federācija grib teikt kāds ir viņu viedoklis, un balstoties uz to mēs varētu paskatīties, kādas iespējas mums ir, kas ir svarīgi, un um, komisija arī ir gatava konstruktīvi sadarboties ar parlamentu, ar padomu, ar sociālajiem partneriem, lai rastu uh, risinājumu. Kas mums ir svarīgs? Mums pirmkārt uh, svarīgi būtu nodrošināt, lai likumdevējs pieņem tādu likumdošanu, ko ir iespējams ieviest, un um, otrkārt lai likumdošanā pamatā būtu uh, ne tikai satiksmes drošības uh, iemesli, bet uh, īsti iemesli, un lai tā būtu tāda likumdošana, kas nerada papildus administratīvo slogu uzņēmumiem. Paldies! Paldies, direktkungs, bet man šķiet, ka jūs neatbildējāt uz jautājumu, jo jūs nepateicāt kas tad attaisno to, ka mēs atkal atsākam diskusijas par šo jautājumu. Tātad pavisam konkrēti, kādēļ mēs uh, atsākam darbu pie šī dokumenta, jūs runājat par statistikas datiem, kas liecina par to, ka uh, šoferi uh, ir super cilvēki un no satiksmes drošības viedokļa nekādā veidā neapdraud citus satiksmes dalībniekus, bet jūs nerunājāt par to, par, par atšķirību starp eh, to eh, drošību, eh, tiem apstākļiem, kādos strādā pašnodarbinātie un pārējie. Es gribētu jums dot vārdu vēlreiz, lai jūs pavisam konkrēti pateiktu. Parlaments vēlējās vēlreiz apstiprināt balsojumu jo komisārs uzskatīja, ka pēc šīm te konsultācijām ar iesaistītajām pusēm varbūt būtu iespējas izskatīt, eh, būtu iespējas izskatīt citas iespējas. No statistikas viedokļa, protams, mēs varam pateikt, ko mēs vien vēlamies, bet tā nav atbildi. Tātad vai jūs konkrēti varētu pateikt, kas varētu būt pamatā tam, ka mēs vēlreiz atsākam darbu pie šī um, dokumentu un ka jūs ņemat vērā parlamenta viedokli un ka netiek izslēgti pašnodarbinātie autovadītāji. Priekšsēdētāji, autovadītāji nav supercilvēki, tie ir profesionāļi, uz kuriem attiec likumdošana. Nē, pro, turpin priekšsēdētāji, mēs negrasamies eh, runāt par drošību. Lūdzu, atbildiet pavisam konkrēti uz jautājumu proti. Uh, uz, balstoties uz kādiem elementiem, jūs varat atsākt darbu pie šī dokumenta. Priekšsēdētāji, komisija ir nākus klējā ar savu priekšlikumu. Parlamentam ir jāapstiprina uh, savus balsojums, tātad balsojums, kas notiek iepriekšējā sasaukumā, kā jau es teicu, sociālajie partneri par to pat labam diskutē, un Es dzirdēju no Bauers kundzes, ka viņi ir gatavi iesaistīties plašākās diskusijās, un es no savas puses varu apstiprināt, ka mēs esam gatavi uzklausīt, un mēs noteikti ņemsim vērā to, ko sociālai partneri rīt pateiks. Tātad es vēlreiz atgādinu, un ar to es arī noslēdzu uh, savu prezentāciju, proti es nevaru eh, jums piedāvāt pamatojumie priekšlikumi šobrīd, bet mums ir iespēja, kā varētu atrisināt šo jautājumu, neuzliekot papildus administratīvo slogu, tur, kur tas nav vajadzīgs. Paldies! Paldies! Atsāksim diskusijas ar kolēģiem. Pirmais ir pieteicies Rožēkungs, bet varbūt visp... vispirms es gribētu dot vārdu ēnu referentiem. Sergas kungs aizstāja. Stefanijo kungu, tātad vispirms vārds viņam. Alde grupas vārdā. Es nezinu, kurš būs referents, ēnu referents no Aldes grupas, tātad Harkins kundze. Un tagad vārds Sarkas kungam. Muchas gracias, señora. Paldies, priekšsēdētāji. runāšu Hjūza kunga vārdā, kas agrāk bija referents un pārstāvējuši arī sociāldemokrātu politisko grupu. Komisārs Špidla un komisija atzina, ka viņi ir gatavi panākt kompromisu un arī piedāvāt mums ceļu vai risinājumu. Nu, tas, ko mēs tagad uh, dzirdējām, tas nebija komisārs Špidla Jūs esat no transporta vai no. Tajānī kungs ir atbildīgs par šo jomu, bet es runāšu vienkāršāk. Mums kaut ko kādreiz stāsta vai pastāsta, bet īstenībā tā nemaz nenotiek. Vai, teiksim, tiek runāts, ka notiek, notiek pārunas, vai ka ir panākts kāds risinājums, vai tiek iesaistīti sociālie partneri, un sociālie partneri, ar kuriem es runāju pavisam nesen, man sacīja, ka dialogs ar komisiju vispār nenotiek par um, pašnodarbinātajiem autovadītājiem. Tas ir skandāls, ja komisija tiešām domā, ka šī iespēja vai šis eh, dokuments nav nekādā, saist, nekādā veidā saistīts ar uh, apstākļiem, kas valda transporta sektorā. 2002. gada direktīvu. kuru mēs visi vēlējamies un gribējām to attiecināt arī uz pašnodarbinātajiem autovadītājiem, bet tagad mēs dzirdam no komisijas, ka nav nekādas saiknes starp um, negadījumiem, kas notiek um, noguruma dēļ, un ka šeit nepastāv nekāda sakarība. Uh, starp uh, šo uh, nogurumu garo darba stundu dēļ un negadījumu skaitu uz ceļiem. Tāpēc ir jājautā, vai ir kāda iespēja kaut kādā veidā reglamentēt to, kā pašnodarbināties sadala savu darba laiku Runa taču ir par fizisko piepūli, kas ir saistīta ar autovadītāju darbu. Runa taču nav par grāmatvedības eh, sagatavošanu mājas apstākļos. Mēs šeit nerunājam par dialogu, mēs nevaram runāt par dialogu. Tāds dialogs starp komisiju padomi un parlamentu. Pieņemot šo priekšlikumu, tiek apdraudēts un tiek apdraudēta arī autovadītāju drošība. Un tagad komisija mēģina meklēt vienkārši attaisnojumu, attaisnojoties ar to, ka birokrātija būtu pārāk liela, piemērojot attiecīgās, attiecīgo regulu, bet būtu taču patiesībā gluži otrādi grūti ir ar šo nošķiršanu, kā nošķirt pašnodarbinātos no tā saucamajiem viltus pašnodarbinātajiem. Spānijā, neatkarīgi no tā, vai cilvēks ir pašnodarbināts vai nē, um, viņš saņem vienādu attieksmi arī no policijas puses un no uh, uh, valsts iestādēm, ja ir problēmas izkontrolēt darba laiku, nu tās mēs varam atzīt tādas ir, bet piemērojot likumu vai grūtības, ko rada likuma piemērošana, nenozīmē, ka likums nav vajadzīgs, un komisija var teikt, ko grib, bet autovadītāji no, nogurs, neatkarīgi no tā, vai viņi ir pašnodarbinātie vai nav. Un šeit parlamentā mēs jau trīs reizes esam darījuši zinām savu viedokli, ka komisijas nostāja ir jānoraida. Mēs neko neiegūsim, ja vēl ilgāk um, veltīsim laiku šim jautājumam. Paldies! Marijana Harkina lūdzu, kas arī ir ēnu referenta. Paldies, priekšsādātājs kundze. Šīs diskusijas ir interesants. Mums saka, ka mēs zaudējam veltīgu laiku, bet es neesmu par to droša, kad es raugos uz šo te likumdošanu. Protams, jā, nedrīkst uzlikt uh, lieku uz slogu. Uh, un es neesmu droša arī par to, kādu šeit var būt risinājumu, un joprojām neesmu droša, ka šeit ir viens vienīgs zelta vidusceļš. Bet es gribētu izteikt tomēr savus komentārus un mūsu grupas pozīciju. Um, es tomēr gribētu piebilst, ka grupā šī pozīcija nebija vienota. Uh, es domāju, ka problēma šeit ir laika grafiks un tas, uh, kāds tas ir noteikts. Uh, Mums uh, tagad ir likumdošanas akts, kas uh, reglamentē darba laiku, un kā komisijas pārstāvis teica, tad uh, digitālais tahogrāfs nodrošina, ka tas tiek arī ievērots, un 80% ir braukšanas laiks pat neatkarīgiem šoferiem, un arī tas tiek reglamentēts. Tātad man šķiet, ka laiks šeit ir problēma, un es domāju, ka mēs varētu atrast risinājumu. Runājot par pašu likumdošanas aktu, mēs šeit runājam par satiksmes drošību, un komisija minēja pētījumu, un man ir jautājums. Viņa teica, ka uh, smagās automašīnas ir iesaistītas 6% no negadījumiem. Uh, bet mēs nezinām, kāds bija smago automašīnu īpatsvars uz ceļiem tajā brīdī vispār. Tātad. Bet uh, mans uh, instinkts saka, ka droši vien, ka uz ceļa bija vairāk kā 6% uh, eh, smago automašīnu no visa automašīnu skaita. Bet no Somijas mēs esam redzējuši, ka 3 ceturdaļās uh, no visiem eh, negadījumiem, kas, eh, kuros ir iesaistīts smagās automašīnas, tad eh, ceturdaļu no tiem izraisīja tieši smagās automašīnas šofers. Bet, nu, protams, ka statistika ne no vienas, ne no otras puses nav ļoti spēcīga. Atcaucoties uz pēdējo runātāju, viņš teica, ka uh, komisija saka, ka tas nav par uh, satiksmes drošību. Bet ja tāda ir situācija, tad 561. Eh, ar direktīvu no 2006. gada nedarbojas. Mums ir vajadzīgs cita likumdošanas akts. Un eh, mums jāskatās, kā tad šis likumdošanas akts kaut ko papildina un kaut ko uzlabo. Otrs jautājums bija par monitoringu. Tas būs šo dārgi, tas ir neiespējama ieviešams, tātad šo pašnodarbināto cilvēku novērošana. Tas būtu vienkārši muļķīgi. Uh, Un es domāju, ka arī pašnodarbinātie šoferi uzskatīja, ka tas nav nepieciešams, tas ir vēl viens slānis un vēl viens sloks, administrācijas sloks, un uh, man būtu vajadzīgi tādi ļoti pamatot pierādījumi, lai uh, piekrist, ka tas ir vajadzīgs, bet es neredzu šobrīd tādus iemeslus, ka tas būtu vajadzīgs. Un tā kā mēs nezinām, kā tagad rīkoties, mēs gaidām kaut kāds ieteikums no komisijas un no priekšsēdētājs. Es visā vismā gribētu piekrist referentei un uh, mēģināt sastādīt jaunu ziņojumu. Paldies! Lielas paldies! Tagad vārds ēnu referentam no. Tad zaļo pārstāvēja Emilēna Turnenē. Jā, tas ir somu uzvārds. Paldies, priekšsēdētājs! runāšu savā dzimtajā valodā, dāņu valodā. Paldies! Es neiedziļināšos eh, varbūt dat, saturā, jo šeit no viedokļi, protams, atšķirās par to, kas ir transporta drošība un kas notiks ar pašnodarbinātajiem, ja komisijas priekšlikums tiks pieņemts. Jautājums ir, ko mums darīt? Plen, plenāra sēdē maijā mēs jau balsojām, un to nevar ignorēt. Mums ir jāpasaka komisijai, ka mūsu signāls līdz ar to bija ļoti skaidrs, un tas ir jāņem vērā. Un tagad mēs esam pārsteigti par to, ko saka komisija. Um, komisija saka, ka tā piedalās dialogā ar sociālajiem partneriem, bet acīm redzot tā tas nemaz nav. Un es domāju, ka šī direktīva ir jātiecina uz neat, pašnodarbinātajiem autovadītājiem. Paldies, tagad turpmāk, turpmāk pārējie deputāti, pieteikušies 11 runātāji, 12 runātāji. Lūdzu, izskaties pēc iespējas īsāk, vispirms Ražēl Mērkungs. Helmer kungs, tāda paldies priekšsēdētāji. Es esmu tāda diezgan uh, nērtā pozīcijā. Es uh, piekrītu mūsu uh, laboristu valdībai, ko es bieži nedaru, un piekrītu arī komisijai, ko arī bieži nedaru. Agrāk es atsaucos uz pārmērīgu likumdošanu Eiropas Savienībā, un šeit ir perfekts piemērs. Kā Harkins kundze teica, mēs piedāvājam uh, papildus uh, likumdošanas slāni, jau esošiem likumdošanas slāniem, ka tas viss ir nevajadzīgs un pilnīgi kontraproduktīvs. Mūsu valdības pozīcija ir tāda, ka būs ļoti grūti attiecināt šo direktīvu uz pašnodarbinātiem šoferiem, un otrkārt ir pietiekam daudz reglamentā jau šo aktu, kas viņus kontrolē. Sērkas kungs varbūt uh, Uh, gribētu uh, braukt līdzi pašnodarbinātajam uh, šoferim un pakontrolēt viņu kādas pāris nedēļas. Vai arī, piemēram, no otras puses, kā justos Sērkas kungs, ja viņam divas nedēļas kāds sekot un skatītos, cik ilgi viņš strādā. Es domāju, ka viņš droši vien arī pār, pārkāpja darba laika direktīvu, strādā par daudz un brauc par daudz. Es domāju, ka es ar to daru. Un uh, Mēs eh, vēlamies, lai nebūtu šāda uh, likumdošana, un tāpēc mēs iebilstam arī pret šādu darblaika direktīvas paplašināšanu un pastiprināšanu. Uh, eh, Priekšsēdētais kundze, vai mēs zinām, ka drošība uh, ir, tātad darba laiks ir ļoti maznozīmīgs drošībā. Apmēram 50% no smagajām automašīnām Lielbritānijā ir tehnisks problēmas. Ja mēs uztveram eh, ceļu satiksmi nopietni un drošību uz ceļiem nopietni, tad mums vairāk būtu jārunā par eh, automašīnu tehnisko stāvokli un nevis par papildus kontrolēm šoferiem. Mums nav jāmeklē eh, risinājums šeit, bet mums ir vienkārši jāpieņem komisijas priekšlikums. Paldies, cienījamais kolēģi. Jāsaka, ka komisijas priekšsēdētājs varā nav ietekmē tēmas, kuras tiek izskatīts, un tāpēc es nekādā veidā nevaru aizliegt runāt par drošību. Gers Kunds vispirms. Regners Kunds vispirms, lūdzu. Ob ein LKW-Fahrer, der durch Europa braust, äh, nun selbstständig. Ja, mums jāizšķir jautājums vai runa ir par autovadītāju, vai viņš ir viltus pašnodarbinātais vai nē, un to tā ļoti grūti pateikt, ja jūs paņemat vienkārši Austrijā kādu vadītāju, mēģinat to noteikt. Bet es gribētu vēlreiz pievērsties drošības aspektam, un es gribētu pateikt, ka no simts cilvēkiem, kas iet bojā tāpēc, ka aizmieg pie stūres, daudzi no tiem ir uh, smago kravas auto vadītāji. Un tas ir vienkārši ļoti liels skaitlis arī vienai valstī, un drošības aspektu nekādā gadījumā nedrīkst novērtēt par zemu. Un vēl es gribētu pateikt, uh, ka arguments par birokrātijas samazināšanu arī ir uzmanības vērts, jo runājot par pašnodarbinātajiem un tiem, kas uh, ir regulāri nodarbinātie, tad apvienojot tos visus vienā direktīvā, tomēr samazinās administratīvais sloks. Un es domāju, ka Mums šeit ir jāpiemēro vienāda attieksme. Paldies. Monsieur Tomas Handel, puis madame. Handelkungs un pēc tam Līdzšakungs. Paldies, priekšēdētāji. Es saucos Tomas Hendels. Lūdzu, izrunājiet šo umlautu. Es pārstāvu arotbiedrības un gribu teikt paldies par šīs komitejas labo darbu iepriekšējā sasaukumā, kas neņēma vērā komisijas priekšlikumu runājot par šo, tieši par šo strādājošo grupu. Komisijas viedoklis, ko tā pauda, kā sociālo partneru pausto viedokli, neatbilst īstenībai, un es to noraidu. Un otrais komentārs. Pirms pāris gadiem darba tiesneši, es biju viens no, da, strādāju kā tiesnesis darba tiesā Vācijā, Un tas ir ļoti sarežģīts jautājums, kad vajag pierādīt, vai cilvēks ir pašnodarbinātais vai viltus pašnodarbinātais. Un tas, ko komisija piedāvā, piedāvā, tas radītu tiesības, kuras nebūtu iespējams īstenot praksē, jo šeit nav viegli radīt tādu pilnīgu skaidrību. Uh, un veidot normas tikai tikai tāpēc, lai rastos kaut kas jauns, tas nav tomēr vērts, un mums nevajadzētu ar to tam īpaši veltīt laiku. Un vēl, komisija runā arī par to, ka uzņēmums nevajadzētu pārāk noslogot Bet īstenībā, vai mums nevajadzētu sev pajautāt, vai darba ņēmēji vai strādājošie netiek pārāk pārslogot ar visādām birokrātiskām um, lietām? Un kā zināms, šobrīd autovadītāji var izturēt savu darba slodzi, nemaz nerunāt par kaut kādu birokrātiju, tikai izmantojot tādus uzmundrinošus līdzekļus, pat narkotikas. Un nekādā gadījumā mēs nevaram iekļaut vai radīt normas, kas palielinātu uh, regulāro darba laiku, tas tikai pasliktinās cilvēku veselību vēl vairāk, un tāpat šī pašnodarbināto autovadītāja grupa uh, nonāks sliktākos apstākļos salīdzināmā regulāri nodarbinātajiem. Pasliktināsies darba apstākļi, tāpēc es gribētu lūgt šo komiteju neatkāpties no sava noraidījuma uh, pret komisijas priekšlikumu. Paldies, runātais sarakstā ar 12 cilvēku. Šobrīd es gribētu noslēgt runātāju sarakstu, un lai mēs varētu izskatīt arī 8. punktu, tad, diemžēl, man jāierobežo katram runātājam atvēlētais laiks, un tās būs divas minūtes. Es atvainojos jau iepriekš tiem, uz kuriem tas attieksies. Lūdzu, Jakonsārī kundzei vispirms vārds. Paldies, Te ir virkne pārpratumu šajā jautājumā. Varbūt, ka uh, būtu laba ideja nebalsot un vēl padomāt. Iepriekšējais runātais uh, runāja par uh, konkurences skropļojumiem. Es pieņemu, ka priekšvēlēšanu kampaņā mēs visi teicām, ka atbalstīsim MVU vai tas tiešām būtu tik slikti, ja būtu konkurences skropļojumi par labu maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es vienkārši to tā piedāvāju jums, šis te aspekts ir interesants. Gribētu atsaukties uz Somijas pieredzi. 70% no uh, transporta uzņēmumi ir uh, uzņēmumi, kam ir viena vai divas automašīnas. Mums ir uh, noteikti noteikumi par braukšanu un uh, uh, atpūtas laikiem, un ja ir papildus noteikumi, tad šie tie mazie uzņēmumi, mazās firmas uh, izjūt papildus administratīvo slogu. Mūsu aplēses uh, Somijā ir tādas, ka Pat ja mūsu izmaksas e, jau ir augstākas e, nekā vidēji Eiropā, tad e, mūsu uzņēmumu ciestu, ja būtu vēl papildus noteikumi, jo Somija ir reti apdzīvot valsts. Tātad es jautāju, vai nevarētu rast kompromisu, kas apmierinātu pēc iespējas vairāk cilvēku, un vai referente ir padomājusi par iespējamo vari, kompromisu variantu. Ko, ko referenta domā par iespējamu kompromisu? Es saprotu citu bāžas, bet es domāju, ka šis ir ļoti būtisks aspekts. Man šķiet dīvaini, ka mēs, kā jaunais parlaments, nevaram neko mainīt. Es domāju, ka vajadzētu būt iespējamam pārskatīt jebkuru jautājumu, ieskaitot šo jautājumu. Vai varētu tātad būt jauns kompromiss, un, ja varētu, kāds tas būtu? Paldies par papildus laiku. Elizabete uh, Līna uh, un uh, pēc tam Runzelī kundze. Paldies tiem, kuri bija šeit iepriekšējā sasaukumā, tie zina, ka es vienmēr biju pret darba laika direktīvu, un man vienmēr ir līdzies, ka uh, cilvēkiem ir jābūt brīvai izvēlei, cik ilgi viņi grib strādāt. Un no otras puses atkal teicu, ka ja viņiem ir atbildība par drošību, tad, protams, tur jābūt ierobežojumiem. Un runājot par šoferiem, automašīnu un autobusu šoferiem, ir ļoti svarīgi reglamentēt šo jomu. Un man šķiet, ka nav svarīgi, vai cilvēks ir pašnodarbināts vai uh, darba ņēmējs, un ja viņi izraisa uh, negadījumu, tad būs viena alga. Es zinu, ka daudzi runā par eh, šoferu noteikumiem, bet ja jūs eh, esat jau strādājis, pirms jūs uh, dodaties uh, ceļā, tad uh, jūs jau būsiet nogurs. Daži minēja, ja nemaldos, tad Rodžers Helmers tas bija, kas to teica, ka arī deputāti brauc ar mašīnu, pat ja viņi ir noguruši. Es, piemēram, nebraucu ar automašīnu, kad es esmu nogurusi, kad atgriežos no Strasbūras, piemēram. Un es domāju, ka ir svarīgi ņemt vērā arī citus ceļu satiksmes dalībniekus. Un, uh, uh, viltus pašnodarbinātie tādi tiek izmantot, lai uh, izvairītos no noteikumiem. Kāds teica, ka jāceļ. Uh, ceļa darblaika direktīvu visiem mobiliem darbiniekiem, un arguments bija tāds, ka darbinieki, kas ir darba ņēmēji, uh, tur ir jānosaka noteikumi, un Es nesaprotu šo te argumentu, kāpēc pašnodarbinātos uh, nevajag iekļaut šeit. Mums ir jābūt uh, konsekventiem, vai nu tas attiec uz visiem vai nē. Ja viņi ir atbildīgi par citu cilvēku dzīvībām, tad tur ir jābūt regulējumu. Un kā es teicu iepriekš, tad uh, šoferi uh, pa, šķērso robežas un tāpēc tas ir jāreglamentē Eiropas līmenī. Paldies, Līza Hanzulī, un pēc tam mm, Matju Kopš. Es atvainojos visiem deputātiem, kuru uzvārdus es nepreiz izrunāju. Sī, grācie. E, eh, kari... Paldies. Es nerunāšu gari. Es domāju, ka labi būtu, ja kopā ar sociālu partneriem rūpniecībā turpināt izskatīt šo jautājumu, lai varētu nonākt pie kompromisa un kopīga risinājuma. Un es arī domāju, ka nedrīkst tā aizvērt durvis dialogam, vienmēr jāpatur dialogu iespēju jo strīda ceļā mēs nekur uz priekšu netiksim. Varbūt referente varētu izstrādāt jaunu priekšlikumu, mēs varētu viņai dot laiku tam. Visu gošu. Uh, merci, Paldies tagad vārds Krauškungam. Paldies, priekšsēdētāji transporta komitejas ietveros. Man ir bijusi iespēja strādāt pie šī jautājuma par darba laiku un atpūtas eh, laiku. Un jāsaka, ka komiteja šajā, pie šī ziņojuma strādājot īpašu uzmanību eh, pievērst drošībai. Un es domāju, ka šī gadījumā ir jārunā par maksimāli deviņām eh, darba stundām, 56 stundām nedēļā. Tas ir maksimums un, un noteikumi, kurus mēs esam pieņēmuši. Uh, Um, autovadītājiem ir stingrāk nekā um, darba laika direktīvā. Un šobrīd, kad mēs zinām, ka dalībvalstīm neizdodas kontrolēt pat, izkontrolēt pat 2% attiecībā uz darba un atpūtas laiku, un ir pilnīgi skaidrs jau šobrīd, ka nav iespējams izkontrolēt darba laiku, es domāju, ka tas viss ir pretrunā ar uh, rūpēm par drošību. Mēs esam diskutējuši arī ar arotbiedrību pārstāvjiem, kur pilnībā piekrīt tam, ka nav iespējams to visu izkontrolēt, un tātad mums ir jāsaprot, par ko mēs runājam. Mēs runājam par šoferi, kurš vada 3,4 eh, tonnas smagu transporta līdzekli. Ja, eh, teiksim, rīt es izlēmu vadīt šādu autotransporta līdzekli, tad uz mani neatiec šie drošības noteikumi. Es domāju, ka mums ir uh, jāuzsāk diskusijas par visiem nodarbinātiem transporta sektorā. Es domāju, ka mums ir jārunā arī par mazākiem transporta līdzekļiem, tātad zem trim tonnām. Un ja mēs runājam par drošību, tad es domāju, ka mums vēlreiz ir jārunā par šo 3,5 tonu robežu, jo to ir iespējams izkontrolēt. Paldies! Paldies, tagad vārds Figareido kundz e, un pēc tam Černavkungam. kungam em 2002. E Paldies, priekšēdētāji. 2002. gadā tika pieņemta vai tika diskutēta šī direktīva, tad debatas noritēja līdzīgi. Un arī komisijai bija līdzīgi argumenti kā šodien. Un es, līdzīgi kā citi deputāti, iestājos par to, ka regulējumam ir jātiecās uz visiem strādājošiem, ieskaitot pašnodarbinātos. Jo pretējā gadījumā problēmas tikai pāsinātos. Ja mēs to nedarām, tad mēs riskējam, ka šie, šī grupa, kuru mēs izslēdzam no aptvēruma, varētu sastapties ar vēl lielākām veselības problēmām. jo toreiz es atceros, ka mēs runājām par to, ka direktīva ir jātiecina uz visiem strādājošiem transporta jomā, ieskaitot ne, pašnodarbinātos. Un turklāt termiņš bija 2009. gads. Sākot no 2009. gada. Un tagad komisija atkāpjas vairākus soļus un nāk klajā ar jaunu priekšlikumu, lai tai nevajadzētu pildīt toreiz apsolīto. Un mēs atgriežamies pie uh, sākotnējā status quo un atsakāmies no saviem solījumiem, kas attiecās uz 2009. gadu. un gal galā mēs dzirdie, dzirdam tos pašus argumentus, kas jau bija, ko mēs uzklausījām maijā. Būtībā tas ir regress. Būtībā komisija mēģina apturēt direktīvas piemērošanu un attiecināšanu uz visiem transporta, autotransportā nodarbinātajiem. Tātad es domāju, Mums vajadzētu turēties pie savas pozīcijas, pie pozīcijas, ko parlaments pauda šī gada maijā. Tas ir tieši saskaņā 2002. gada pozīciju. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, na ok... Paldies, priekšsādātājs kundze. Dāmas un kungi, man jāsaka, ka tiešām žēl, ka mūsu grupai uh, nav ēnu references sarakstā. Es ceru, ka nākamreiz šī kļūda tiks labota. 2002. gada direktīvu ir paredzēts uzlabot. Labi, bet nav jēgas uh, vispār pieņemt likumdošanu šajā jomā. Darba drošība un darbinieku veselība, tas ir viens aspekts, bet pašnodarbināto uh, darbinieku uh, jomā uh, tas neatiecas, jo tie nav darba ņēmēji. Un vēl viens aspekts varētu būt ceļu satiksmes drošība, bet tas šeit nav uh, galvenais aspekts. Uh, ceļu satiksmes drošību nodrošina ar dalībvalstu likumdošanu un 50, 561. direktīvu un citiem likumdošanas aktiem. Un to nosaka arī uh, konvencija AETR. Mēs vēlamies saglabāt, es atvainojos, mazināt. Izskatās, ka ir uh, problēma ar vācu tulkojumu. Vienu mirklīti. Izskatās, ka ir problēma. Vai vācu tulkojums atkal ir pieejams? Es atvainojos, saka deputāts. Labi. Labi, viss atkal darbojas. Noslēgumā laiks jums vienam tiekamam. Mēs atbalstām Bauers kundas priekšlikumu izstrādāt jaunu ziņojumu. Paldies! Holita, madam. Paldies, vārds arī Sajārs kundzei, pēc tam Čīnai Lamberē. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Mums noteikti ir jāturpina meklēt kompromisu, mums nevajadzētu to noraidīt. Ir jābūt uh, regulējumam uh, um, dalību valstīs, jo tādējādi mēs varētu nodrošināt vienādas spēles noteikums visā Eiropā. Mums ir jāpatur prātā, ka pašnodarbinātus darbiniekus nevajadzētu iekļaut direktīvā. Uh, ņemot vērā satiksmes drošību, tad uh, braukšanas laika maksimālais uh, ilgums un uh, minimālais atpūtas laika ilgums tie ir ļoti būtiski rādītāji. Uh, Virknē cilvēku šeit teica, ka uh, varētu neierobežot braukšanas laiku. Mēs uh, nevaram kontrolēt cilvēks viņu brīvajā laikā. Viņi var doties uz ballītēm, skatīties televizoru vai darīt, ko nu viņi vēlas, bet mēs nevaram arī nokontrolēt, ko cilvēki dara, ja viņi brauc. Tomēr, ja viņi brauc, ja uh, viņi ir pie stūras, vēd savu krāvu, tad viņus var uh, iekļaut regulējumā, tad uz viņiem var attiecināt noteikums. Iepriekšējie uh, runātāji atsaucās arī uz pētījumiem, kas ir veikti Somijā, bet tur uh, bija nepareiz informācijas liekta. Uh, bija 556 nāvis gadījumi Somijā un uh, eh, 3 ceturdaļas gadījumu uh, tika izraisīts uh, šis negadījums, citi izraisītāji bija nekā smagās automašīnas, un no uh, smago automašīnu šoferiem tikai 12% bija pašnodarbinātie, un 2,8% bija saistīti ar uh, nogurumu. Uh, Parasti tie bija slidenceļi, eh, mobilo telefonu lietošana, braucot un citi jautājumi, piemēram, tehniskas problēmas. Paldies, Vāršinē Lamberē. Paldies, priekšsādātājs. Gribu atgriezties pie procedurāliem jautājumiem, ne, ne tik daudz runāt par būtību. Man ir jautājums par to, vai šīs te jaunās diskusijas, par ko mēs dzirdējām, ir pēc būtības. Uh, vai arī tās ir vienkārši diskusijas, ko tagad darīt, kad parlaments ir noraidījis šo priekšlikumu pirmajā lasījumā, jo es īsti nesaprotu, kā mēs varēsim rast kompromisu balstoties uz šo priekšlikumu. Uh, vismaz ne balstoties uz to komisijas priekšlikumu, kādu uh, tā pauda šobrīd. Ja mēs vēlamies panākt būtiskas izmaiņas, Uh, pēc kaut kādām tādām būtiskām diskusijām, tad man šķiet, ka, lai to panākt, ir jānāk jaunam priekšlikumam no komisijas, uz kuru mēs kā komiteja tad varam atbildēt. Man šķiet, ka mēs esam stropceļā, mums netiek piedāvāts nekādas izejas, vismaz ne no komisijas puses šo pēcpusdienu, un es tiešām domāju, ka uh, vislabākais veids būtu uh, izstrādāt jaunu priekšlikumu, ja mēs vispār varēsim rast kompromisu šajā sarežģītajā jautājumā. Madam Paskal Grunī. Paldies, Paskal Grunī kundze, un pēc tam Tūsas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es ļoti reti atbalstu ierobežojums attiecībā uz darba laiku, bet kas attiecas uz autovadītājiem, tad šī jautājumā manas domas ir pavisam citādas, un es nesaprotu, kāpēc uh, Ehm, pašnodarbinātie būtu jāizslēdz no šīs direktīvas par darba laika organizēšanu. Ja mēs runājam par uh, satiksmes drošību, un es, protams, nevēlos te atsākt diskusijas, jo visi jau iepriekš runājušie par to runāja, uh, Jāsaka, ka Francijas gadījumā ir daudz mazāk eh, satiksmes negadījumu, kuros ir iesaistīti kravas automašīnu vadītāji. Un tas ir pateicoties tam, ka pēdējo desmit gadu laikā mēs esam labi organizējuši darba laiku eh, nodarbinātajām personām. Un man jo īpaši satrauc negodīgā konkurence. Un proti tas, ka daži uzņēmumi varētu rosināt savus nodarbinātos kļūt par pašnodarbinātajiem, lai uz viņiem neatteiktos šī direktīva. Es domāju, ka tas tomēr ir svarīgs arguments, par kur mums būtu jāpadomā katram attiecīgi savā valstī, un tad, tā kā uh, likumdošana atšķirs uh, dalībvalstīs, tad es domāju, ka mums būtu jāpaturprātā šis jautājums par konkurenci. Tālāk, kas attiecas uz kontroli, tad es lieliski apzinos, ka ir ļoti grūti izkontrolēt pašnodarbinātos attiecībās darba laiku, bet man ir profesionāla pieredze transporta jomā, un es varu teikt, ka mēs varam eh, kaut vai izskatīt eh, šo te darba laiku, kas tiek piereģistrēts eh, tahogrāfā, arī pašnodarbinātajai personai vismaz to laiku, kas ir darba laiks, mēs varam šādā veidā kontrolēt, un es nesaprotu, kāpēc kopš 2009. gada marta šī likumdošana netiek ievērota. Paldies, tagad vārds Tūsas kungam, pēc tam Konfratī kungam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. 84 darba stundas tiem, kas strādā transporta jomā. Tāda ir pašreizējā situācija un, un saistībā ar pašnodarbinātiem autovadītājiem un viltus pašnodarbinātiem mums ir milzīgas problēmas, un šo faktu nebūtu jāapstrīd. Es gribētu atgriezties pie, pie komisijas teiktā. Komisijas eh, argumenti ir absolūti nepamatoti. Iepriekšējā runātāja pieminēja ļoti svarīgu punktu, proti viņi teica, ka būtu jāi, jāīsteno šī likumdošana 2009. gan, gan uz uh, pastāvīgiem darbiniekiem, gan uz pašnodarbinātajiem. Nebūtu godīgi uzsākt jaunu procedūru un runāt par jaunu priekšlikumu. Šāds priekšlikums tikai padziļinātu problēmas, un rezultāts būtu nepatīkams gan autovadītājiem, gan visiem tiem, kas iesaistās satiksmē. Es domāju, ka mums būtu jārunā skaidru valodu. Jau atkal lielās grupas, lielie uzņēmumi izmanto noteikums savā labā, un mums ir jāpieņem noteikumi, Mums ir jāpieņem noteikumi maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mums ir jāsaprot, kā mēs varētu aizsargāt mazos un vidējos uzņēmumus, bet citā kontekstā, jo šī gadījumā mēs runājām par jautājumu, kas ir cieši saistīts ar satiksmes drošību. Un šī iemesla dēļ mums absolūti nepieciešams pieņemt pasākumus, kas nodrošina satiksmes drošību. Es domāju, ka rīt mums noteikti ir jābalso par šo jautājumu. Paldies! Paldies, tagad vārds Seģo Koferātī kungam. Paldies, priekšēdētāji. Daži vārdi par metodi. Es nezinu, kāpēc mums vispār jādiskutē par šo, jo kopš balsojuma parlamentā nekas nav mainījies, nekādu jaunu argumentu nav, kas li vajadz, varētu likt mums mainīt viedokli. Uh, Un atliek secināt, ka informācija vai dati, kas saistās ar um, negadījumiem uz ceļiem, tos ietekmē trīs faktori - mašīnu stāvoklis, stāvok, ceļu uh, stāvoklis un arī vadītāju nogurums. Un Manuprāt, šobrīd saskaņā ar komisijas priekšlikumu mēs redzam kaut ko tik savādu, kas nekur pasaulē netiek praktizēts. Un ja mēs turēsimies pie komisijas priekšlikuma, sekas būs ļoti nelabvēlīgas. Būs gan konkurences izkropļojumi, gan arī katra atsevišķa strādājošā tiesības tiks ierobežotas. Cilvēkiem ir tiesības uz um, viņu dzīvības un veselības aizsardzības darba laikā. Un, ja mēs gribam kaut ko mainīt šajā sektorā, uzlabot un gribam atteikties no vispārējām normām, kādas šobrīd ir par darba laiku, tad mēs sastapsimies ar grūtībām, gribam to vairs negribam. Un es uzskatu, ka hipotēze nav pareiza, kas paredz, ka dalība valstis var neievērot šo, mm, šīs normas, vai ka tām būtu jādod šāda iespēja. Argumenti, ko es dzirdēju, proti, ka varētu rasties papildus izmaksas. Nu, runājot par tiem, mums ir jāskatās uz to, kas notiek visā Eiropas Savienības teritorijā. Un rīkojoties saskaņā ar komisiju, mēs a, apšaubām Eiropas ideju kā tādu. Paldies! Paldies, Čabārīkungs, es atvainojos Tātad, Dorija kungs, es atvainojos, es, jūs, jūs gribējāt runāt jau pirms laika, bet es jums nedēvu vārdu. Tātad jums vārds šobrīd, lūdzu. Én is természetesen azok közé tartozok, akik nem szívesen mennének szembe azok. Protams, es arī esmu no tiem, kas nevēlētos sastapties uz ceļa ar kādu, kurš vada savu automašīnu jau 21 stundu. Bet nevajadzētu aizmirst, ka ir strikti noteikumi attiecībā uz darba laiku, ir šis tahogrāfs un citas iespējas kontrolēt vēlamies ievērot direktīvas noteikums, tad tas nozīmē, ka tagad tiks uzsākta prasība, ja process par to, ka dalībvalsts nav izpildījuši savu pienākumu. Es pilnībā piekrītu tam, ka mums būtu skaidri jānošķir pašnodarbinātie autovadītāji no viltus pašnodarbinātajiem autovadītājiem. Es uzskatu, ka priešlikums bija saskaņā ar šo principu. Un neaizmirsīsim, ka pēdējo reizi, kad mēs pieņēmām lēmumu, mēs vienojāmies par vairākumu nostāju. Tālāk jautājums par to, vai būtu iebildumi pret to, ka komisija vai padomu piestrādā vēl pie savas versijas, un, par, un tad mēs par to varētu runāt vēl vēlreiz. Paldies, Aurikungs. Es jau teicu, ka komis, kom, eh, padomu uzklausīs parlamenta viedokli. Koha kungs, lūdzu. Film. Paldies, priekšsādātājs kundze, trīs īsas piezīmes. Pirmkārt, jebkuram šoferim jāievēro braukšanas un atpūtas laiku, un tas ir arī jākontrolē. Otrakārt, kopējais darba laiks pašnodarbinātajiem to ierobežot, manuprāt, tas nav iespējams. Kā mēs pašnodarbinātam varam uh, uh, aizliegt, uh, pastrādāt vēl ilgāk, piemēram, birojā, lai vinētu kaut konkursu. Un uh, treškārt, to visu padarīt atkarīgu tikai no ceļu satiksmes drošības, uh, tad uh, to nevar, jo tad mēs teiktu, ka katrs cilvēks, kas astoņas stundas ir nostrādājis, nedrīkstētu vairs sēsties pie stūra. To mēs nevaram darīt. Liels paldies, referents kundze. Vai jūs varētu paskaidrot kolēģiem, kāda būs stratēģija, kur jūs ierosinātu un kur jūs, prāt, mēs varētu īstenot kā lēmumu? Köszönöm szépen, elnök asszony. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu izteikt trīs īsus komentārus. Es uzskatu, ka nav pareizi teikt, ka satiksmes drošība, ka satiksmes drošības jautājums var atrisināt ar šo dokumentu. 561 šķērsveid 2006 šī regula jau ir pieņemta, un mēs varētu padziļināt diskusijas, ņemot vērā to, ka mums ir reāls problēmas, kas ir saistīts ar viltus pašnodarbinātiem. Mums ir jādomā par godīgu konkurenci, un mums ir jāpieņem vienlīdzīgi noteikumi pašnodarbinātajiem. Tas neatiec tikai uz transporta nozaru, tas attiec uz visām ekonomikas nozarēm. Ja mēs vēlamies runāt par viltus pašnodarbinātajiem, tad mums ir jāsagatavo ziņojums par šo jautājumu. Mēs, starp citu, varam nākt klajā ar pašiniciatīvas ziņojumu. Tā ir visiem zinām problēma, kas esi, eksistē, un mums būtu tā jāpievēršas. Ja mēs vēlamies atrisināt viltus pašnodarbināto problēmu, tad mums ir jārada attiecīgi dokuments un teksts un nevajadzētu mēģināt ar šo dokumentu atrisināt šo jautājumu. Tālāk, kas attiecas uz darba laiku un pašnodarbināto darba laiku, tad jāsaka, ka tas šobrīd netiek reglamentēts. To ir neiespējami izdarīt. Mums būtu nepieciešams ļoti daudz eh, līdzekļu, lai kontrolētu darba laiku. Jūs man uzdevāt jautājumu, kādi būtu manis piedāvātie priekšlikumi un risinājumi. Es gribētu sagādīt uh, un uzklausīt sociālos partnerus. Mēs vienmēr esam uzklausījuši citu viedokli un nekad neesam centušies paziņot, ka mēs esam visgudrākie. Es uzskatu, ka arī komisijai un padomai uh, eh, ir bijušas diskusijas, un es domāju, ka mums būtu jāuzklās, jāuzklās arī citas iesaistītās puses. Es vēlētos šo dokumentu nodot atpakaļ koordinatoriem. Es vēlētos, lai tie būtu koordinatori, kas izlem jautājumu par to, vai mēs uh, sagatavosim jaunu ziņojumu vai balsosim par šo pašu. Mēs dzirdējām kolēģis, kas izteicās par labu jaunam ziņojumam, citi teica, ka labprāt balsot par šo pašu. Protams, abām iespējām ir savas priekšrocības un savi trūkumi, bet es vēlētos lūgt jūs, eh, priekšsēdētājs kundze un koordinators, pieņemt lēmumu. Paldies! Referents kundze, eh, es varbūt gribētu ierosināt nedaudz citādu priekšlikumu. Mēs nu pat pārliecinājāmies arī eh, paskatoties vēlreiz plenārsēdes uh, reglamentā, mums šis dokuments uh, tika nosūtīts saskaņā ar jauno 56. pantu, kas mums ļauj vai nu apstiprināt vēlreiz savu nostāju vai sagatavot jaunu ziņojumu. Un es domāju, ka, un, un jāsaka, šis dokuments tika nosūtīts uh, komiteja, nevis koordinatoriem. Ņemot vērā to, cik dzīves un uh, pagātīgs debats nu pat notika, Es domāju, ka visi viedokļi tika izteikti. Tad es gribētu piedāvāt nākamajā sanāksmē vai nu 29. septembrī balsot par šo ziņojumu un atkarībā no tāds, kāds būs balsojuma rezultāts. Eh, tātad, ja tas tiks apstiprināts, tad mēs to iesniegsim plenāru sesijā. Ja eh, šis eh, atzinums netiks apstiprināts, tad mēs sagatavosim jaunu ziņojumu, un tad jums un koordinatoriem kopīgi būs jāvienojas par to, kuram būs jāizstrādā jauns ziņojums. Vai mēs varētu piekrist šādam risinājumam, vai pareizāk sakot, vai būtu iebildumi pret šādu risinājumu? Tātad pavisam skaidri 29. septembrī mēs eh, balsosim par Bauer skundzes ziņojumu pašreizējā versijā. Ja mēs apstiprināsim Bauer skundzes ziņojumu, tad mēs to iesniegsim uh, plenāru sesijai, lai tiktu apstiprināts iepriekšējais viedoklis, vai arī, ja Bauers kundzes eh, ziņojums tiks noraidīts, tādā gadījumā būs jāsagatavo jauns ziņojums. Vai mēs varam vienoties par šādu risinājumu? Šķiet, ka jā. Tādā gadījumā tā arī rīkosimies. Gribētu ierosināt atlikt sastāvpunktu izskatīšanu uz rītdienu, man jāatvainojas uzaicinātajām personām, bet jūs saprotat, cik svarīgs bija šīs diskusijas. Aurīkungs, jūs vēlaties runāt par reglamentu jautājumu. Lūdzu. Oui. Uh -huh. Ennek az, az a probléma, hogy attól tartok, hogy ugyanabban a helyzetbe kerül. Priekšsēdētājiem mums tomēr joprojām paliek problēma. Proti, mēs neesam atrisinājuši neko šajā situācijā. Es domāju, ka mums par šo jautājumu būs jārunā koordinātoru starpā un jāpieņem attiecīgi lēmums. Vismaz tā mēs esam rīkojušies līdz šim. Tā ir sava veida tradīcija, koordinātori pieņem lēmumu. Jāsaka priekšsēdētāji, bet eh, koordinātori nevar apstiprināt vai noraidīt komitejas viedokli un tāpēc rīkosimies tā, kā es to ierosināju referentei. Tātad atvainojos uzaicinātajām personām, pateicos par to, ka eh, viņi ir ieradušies. Vispirms es gribētu lūgt visus tos, kas atstāja zāli, darīt to pēc iespējas klusāk. Un tagad gribētu dot vārdu Rikardo Rodrīgas, kas eh, pārstāv darba asociāciju un Klodam Emanuēlam Triumfam. Es nezinu, kādā secībā jūs uzstāsieties ar savām prezentācijām, bet mēs noteikti ņemsim vērā jūsu viedokli par jaundarbu darba veidu ietekmi uz darba attiecībām, darba tiesību attīstību Eiropas Savienībā. Es dodu jums vārdu, jūs arī izlemēt, kurš no jums uzstāsies pirmais. Es lūdzu vēlreiz tiem, kas atstāja zāli, darīja to klusām. In silence. Thank you. Monsieur Rodriguez ou Monsieur Triomphe. Lūdzu, Rodrīgas kungs vai Triumfa kungs. Thank you, Madam Chairman. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ir bijis tiešām liels prieks piedalīties šajā jūsu sēdē. Tas mums bija ļoti interesanti. Un es domāju, ka viens no iepriekš apspriestajiem jautājumiem, daudzi no šiem jautājumiem ir ļoti interesanti arī mūsu pētījumu kontekstā. Ir ļoti grūti desmit minūtēs apkopot šo te paveikto darbu 2007. gadā, ko esam izdarījuši, bet uh, mēs šo te prezentāciju kopā ar eh, manu kolēģi vadīsim. Būtībā mēs esam centušies nedaudz um, uh, atjaunināt mūsu uh, pētījuma rezultātus, uh, ņemot vērā tagadējo krīzi, jo mūsu pētījums tika veikts uh, uh, šīs krīzes pašā sākumā, 2008. gada sākumā, to jau teicu. Līdz ar to tas darbs, ko mēs paveidā, paveicām, um, tātad, ko mēs darījām, mēs vēlējāmies sniegt uh, pārskatu par nestandarta kontraktiem visās 27 dalību valstīs. Un parlaments vēlējās uh, rast risinājumus jautājumiem, ko uzdeva komisijas zaļā grāmata, lai uh, cīnītos ar šī gadsimta izaicinājumiem. Un uh, lielākā daļa jautājumu, kas attiec uz jauno darba formu ietekmi, ir arī iekļauts šajā dokumentā. Šajā pētījumā mēs runājam par jauniem darba veidiem, ne tikai par individuālajām attiecībām, bet arī kolektīvajām attiecībām un sociālo dialogu. Jo īpaši mēs eh, analizējām darba tirgus un to attīstību Eiropas 27 dalību valstīs, ņemot vērā šos te jaunos darba attiecību veidus. Mēs veicām arī trīs nacionālos pētījumus attiecībā uz uh, atšķirībām nacionālajās situācijām, par uh, noteikti termiņu kontaktiem, par pašnodarbinātajiem, tas arī tika šeit apspriest, un arī par elastrošības jautājumiem. Tātad, kādi ir galvenie rezultāti? Pavisam īsi. Pirmkārt, mēs uh, atklājām ļoti daudz dažādus darba attiecību veidus, pat vairāk nekā mēs gaidījām. Otrs secinājums ir tas, ka šīs te eh, dažādās darba attiecību formas, ja veidi, ko mēs šajā pētījumā pētījām, uh, uh, ietver arī dažādus uh, līgumu veidus netipisku darba līgumu veidus, un uh, mēs redzam arī, ka šo uh, dažādo eh, darba attiecību veidu izmantošana pieaug, un mēs paši vērtējam, vērtējot darba tirgus, ka ir šāds fenomens. Treškārt, mēs secinājām, ka šīs dažādās darba attiecību formas uh, attīstās dažādos veidos. Būtībā mēs uh, izdalījām trīs galvenās uh, kategorijas - netipiskās darba attiecības. Šeit ir, protams, noteikti termiņa, daļai darba laika, aģentūru darbs, un šīs darba attiecības ir atšķirīgas no uh, standarta darba attiecībām, piemēram, pilna laika darbs, eh, beztermiņa darba līgumi. Un atšķirīga kategorija, atsevišķa kategorija ir eh, tas, ko mēs eh, saucam šīs īpašās nenodarbinātības attiecības, proti pašnodarbinātība. Tas ir ekonomiski atkarīgs darbs un arī citas uh, um, trīspusējas attiecību formas e, pastāv, piemēram, apakšlīgumi, jeb apakšuzņēmēju darba attiecības starp dažādiem uzņēmumiem. Un trešā lielā kategorija bija citas e, darba attiecību formas, kas uh, e, pakļaus dažādiem noteikumiem. Piemēram, uh, mācību prakse, uh, mācību um, darba līgumi un dažādas citas uh, darba attiecības. Dažas no šīm darba attiecībām dažās valstīs tika uzskatītas par tipiskām darba attiecībām, bet tās tiek reglamentētas kā nenodarbinātības attiecības savukārt citās valstīs. Kā tad tas ietekmē darba likumdošanu un darba tirgus? Pirmkārt, mēs konstatējām, ka nodarbinātības attiecību jēdziens dalībvalstīs ir jāpārskata. 2006. gadā tika pieņemts ieteikums par nodarbinātības attiecībām, un uh, Uh, lielākais vairums dalībvalstu atbalstīja, tikai divas iebilda, un Eiropas parlaments ir aicinājis dalībvalstis ieviest šo starptautiskās darba organizācijas uh, rekomendāciju, kas tika pieņemta 2006. gadā. Visi šie jaunie darba attiecību veidi um, aptver netipiskus darba attiecību veidus, uh, un uh, tur ir arī dažādas juridiskā specifika. Otrkārt, par šo te darba attiecību uh, veidu ietekmi uz darba tirgu, proti darba tirgi ir fragmentēti, sadrumstaloti. Tā ir realitāte gandrīz visās dalību valstīs, un um, tur ir dažādas formas. Uh, ir uh, tātad izveidot sociālās nodrošinājuma sistēmas, eh, kas atbilst standārtu nodarbinātības eh, darba attiecībām. Tie ir beztermiņa, eh, pilna laika darba līgumi. Un šīs te jaunās darba attiecību formas bieži vien netiek ņemts vērā šajās te uh, sociālā nodrošinājuma sistēma tiesību aktos. Un mēs redzam arī, ka viens darbinieks var uh, Uh, strādāt dažādu līgumu ietvaros. Piemēram, uh, ir uh, pilnlaika darbinieks vienā uzņēmumā un vēl strādāt daļu, dažas stundas nedēļā, piemēram, citur. Runājot par kolektīvajām tiesībām, ir grūti identificēt kopēju tendenci dalību valstīs par šo um, izmaiņu ietekmi uz kolektīvajām tiesībām. Tas ir ļoti atkarīgs no katras valsts uh, uzņēmumu uh, attiecību sistēmas un specifikas. Bet uh, taisnība ir tāda, ka uh, kolektīvās tiesības varētu būt ietekmētas un mazinājušās tieši tāpēc, ka ir šie te papildus darba attiecību veidi, ne tikai beztermiņa līgumi jo īpaši pagaidu aģentūru, pagaidu darbinieku aģentūru jomā tas ir redzams. Kas attiec uz sociālo dialogu un uh, koplīgumiem Eiropas un nacionālā līmenī, tad tiem ir būtiska uh, nozīme uh, tādā veidā, ka šīs jaunās darba attiecību formas tiek izplatītas un uh, tiek izmantota elastība un dažādas citas vienošanās. Tātad Eiropas līmenī uh, uh, ir vienošanās, kur ir vienojušies Eiropas līmeņa sociālajie partneri. Tās arī uh, bruģē ceļu šo jauno darba attiecību veidu izplatībai. Un visbeidzot, mēs nevarējām rast pierādījumus, ka būtu kādi juridiski nesaistoši instrumenti vai tie aizstāja star, uh, tradicionālos lik, darba likumdošanas aktus. Uh, Uh, virknē dalībvalsts, tātad lielās skaitā dalībvalsts, mēs konstatējam, ka tas nespēlē būtisku lomu, bet ir citas tendences, piemēram, runājot par uzņēmumu sociālo atbildību, uh, un ir rīcības kodakti dalībvalstīs. Uh, tas spēlē zināmu nozīmi industrializētajās valstīs. Mm. Mums lūdzu izteikties arī par elas drošības eh, pieejas nozīmi pēdējos gados un kā tas ir ietekmējis darba likumdošanu un darba attiecības. Tātad elastrošības pieeja nav pašmērķis. bet tas ir drīzāk instruments, ar kura palīdzību varētu sasniegt mērķi, panākt lielāku elastību, lielāku konkurētspēju un tā pašā laikā uh, dot drošību, kas atbilst Eiropas sociālajiem modelim. Tā ir, ka elast drošība uh, ir iekļauta Lisabonas stratēģijā, nodarbinātības vadlīnijās, uh, Tātad 2007. gada beigās par to lēma padome Eiropas līmenī, tātad eh, nacionālā līmenī arī vairāk jau un aizvien vairāk tiek darīts eh, elas drošības pasākumu īstenošanā. Šis ir tāds kontroversiāls jautājums virknē dalību valstu, ja mēs jautājam sociālajiem partneriem, pat uh, zinātniekiem, jo um, var šķist, ka elastrošības uh, pieeja paredz, ka tiek nosakts abas puses, bet uh, ieviešot tas nevienmēr ir iespējams. Mēs konstatējām, ka, lai īstenotu elastrošību praksē, tad vispirms būtu jāvienojas sociālajā dialogā un uh, jāvienojas par to, kā novērot uh, efektus. Un uh, dažās valstīs uh, nebija īsti skaidrs, kuras neatkarīgas uh, iestādes var būt uh, tās, kas veiktu no monitoringu un nodrošinātu tādu līdzsvarot elektrošības īstenošanu dalību valstīs. Līdzsvars ieviešanā noteikti ir būtisks, un mēs konstatējām, ka ir dalībvalstis, kas pietiekam līdzsvarot neievieš elastrosības princips, tātad dalībvalstis pieņem elastrošības pasākums, lai aizbildinātos, bet tur drīzāk tiek likts uzsvars uz elastību nekā uz drošību. Jo īpaši, protams, ka elastrošība ir jāievieš ņemot vērā valsts specifiku. Um, Dānijā vai Nīderlandē ir ļoti atšķirīga situācija no dienvidu vai austrumu dalību valstīm. Un visbeidzot, uh, šajā slaidā pēdējais punkts, lai ieviestu elas drošības pasākumus, uh, ir uh, jābūt valsts budžeta atbalstam uh, lai uh, būtu viegla pārēja no vienas darbietas uz citu vai no bezdarba stāvokļa uz uh, darba atrašanu. Tas varbūt ir nedaudz uh, sarežģīti konstatēt, kā tad dalībvalsts var vispār kaut kādas papildus līdzekļus vēl paredzēt šajā krīzes laikā šādiem pasākumiem. Diez vai tas būs iespējams. Euh, je vais parler en français pour simplement les... Es turpināšu franciski un izteikšu eh, dažus secinājumus, lai noslēgtu mūsu pētījumu divi galvenie punkti. Lūdzu, nākamo slaidu. Kādas tad ir galvenās problēmas, kas izriet no šī plašā pētījuma? Mēs eh, to visu varētu sagrupēt eh, četros punktos. Vispirms, lai arī šī piemērošanās dažādajām eh, darba un nodarbinātības formām, lai arī to mērķis ir panākt vienlīdzīgu attieksmi, diemžēl vienlīdzība šobrīd netiek īstenota. Tādas nav starp dažādajām jaunajām nodarbinātības formām. Šobrīd de facto, ja ne de juri, ir nevienlīdzīga attieksme. Un varbūt tas nebija tik svarīgi, tad, kad šīs jaunās nodarbinātības formas bija maz attīstītas, bet tas, ka tas tagad ir plašāk izplatīts, liek mums no jauna pievērsties šim jautājumam. Jūs jau runājāt par eh, drošību un veselību runājot iepriekšējās diskusijās. Un mums par to ir jādomā arī dažādo sociālo sistēmu kontekstā, kur šīs vienlīdzības, nevienlīdzības vēl vairāk parādās. Tālāk, jo īpaši pašreizējās krīzes situācijā piekļuve pasākumiem, kas palīdz no jauna iesaistīties darba tirgū, tad, kad tiek reformēts kāds nodarbinātības sektors, uh, šīs iespējas nav godīgi sadalīts, jo ļoti daudz šobrīd nevar piekļūt šai palīdzībai, kas eh, palīdz krīzes apstākļos no jauna iesaistīties darba tirgu un jāsaka, ka de jūri viņi tiek izslēgti no šī tirgus. Treškārt, ir skaidrs, ka šo kategoriju nodarbināto iesaistīšanās sociālajā dialogā netiek vienlīdzīgi piemērot visur. Un arī eh, šī gadījumā jāsaka, ka juridiski vai faktiski šie cilvēki nevar iesaistīties kolektīvajās sarunās, nevar iesaistīties eh, dažādos formos, kuros tiek pārstāvēt sociālās intereses. Un tas neizriet tikai no likumdošanas problēmām, bet arī no sociālā dialoga noteikumiem eh, uzņēmumos vai arī dalībvalstu līmenī, gluži vienkārši šiem cilvēkiem netiek dots vārds. Un visbeidzot pēdējā problēma, un pēc tam es, protams, pievērsīšos mūsu uh, ierosinājumiem. Tātad ir skaidrs, ka pēdējo gadu laikā dalībās ir cenšās īstenot uh, kvantitatīvus pasākums. Un lai arī oficiāli Protams, tika domāts arī par uh, kvalitatīviem aspektiem. Diemžēl lielākajā daļā dalībvalstu uh, tas netika ņemts vērā. Proti, šobrīd mēs esam, uh, zināmā mērā, aizmirsuši par vienu no svarīgākajiem aspektiem Eiropas veidošanā, kas ir arī šis te aspekts. Un visbeidzot, kāda tad būtu mūsu priekšlikumi? Pirmais priekšlikums. Mēs ierosinātu pārskatīt Un es gribētu uzsvērt pārskatīt pašreizējo tiesisko regulējumu. Viens piemērs. Eiropas likumdošanā ir paredzēti noteikumi par kolektīvo atbrīvošanu no darba. Tas notiek uzņēmuma restruktūrācijas ietvaros. Bet tas attiec uz tiem darbiniekiem, kuriem ir darb, eh, darba līgums uz nenoteiktu laiku, bet pašreizējās krīzes apstākļos mēs novērojam to, ka tie, kuriem visvairāk trūkst aizsardzības, ir pagāju darbinieki, jeb tie, kur ir noslēguši darba līgums uz noteiktu laiku. Tā ir lielākā problēma šobrīd. Kas notiek šādos gadījumos, kad uh, ir šāds darba attiecību? Šādi darba līgumi. Otrakārt, ir nepieciešams ir jāorganizēt noteikti sociālos dialogu, sociālo dialogu fórums vai nu uzņēmumu ietvaros, vai nozaru ietvaros, lai ļautu šajā dialogā iesaistīties dažu kategoriju darbiniekiem, kuriem, diemžēl, šobrīd nav šāds pieejas un šādas iespējas. Trešais ierosinājums, un tas ir pēdējais, Es gribētu vērst jūsu uzmanību uz to, ka šobrīd notiek milzīgas pārmaiņas saistībā ar pašnodarbinātību un trīsstūra darba attiecībām. Tas vairs nav atsevišķi mm, prāt izplatīts eh, fenomens. Proti, runa ir eh, par šīm darba attiecībām, kurās nav tikai viens darba devējs un viens darba ņēmējs, bet ir vairākas iesaistītās puses, ir pasūtītājs, eh, um, darba ņēmējs, darba devējs un tā tālāk. Un šobrīd nav īsti skaidrs, kā šādas te darba attiecības tiek organizētas dažādās dalībvalstīs Eiropas Savienībā kopumā. Un paldies jums par uzmanību. Euh, Liels paldies eh, abiem runātājiem ņemot vērā jūs bagātīgos secinājumus, komiteja noteikti gribētu jūs aicināt iepazīstināt ar turpmākiem darba rezultātiem, lai mēs varētu ņemt vērā notikuma attīstību darba tirgu. Tagad uzsāksim diskusijas, un es vēlētos dot vārdu tiem kolēģiem, kas vēlas iesaistīties diskusijā. Vispirms Sekas kungs, tad Šaiters kundze. Lūdzu, Sekas kungs. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, eh... Paldies, priekšēdētājs kundze. Es ļoti uzmanīgi jūs uzklausīju. Uzklausīju abus ekspertus, un es ceru, ka man būs iespēja mierīgi izlasīt šo ziņojumu Tas ir svarīgs ziņojums. Un man ir jautājums. No šī dokumenta izriet, ka mums ir problēma, nevis risinājums. Un problēma ir jārisina ar jaunām likumdošanas iniciatīvām, jauniem likumdošanas uh, instrumentiem, lai ņemtu vērā pašreizējo ekonomisko situāciju un jaunos apstākļus. Un tas varbūt, tas ir saistīts arī ar to, kā tika veidot jaunā darba likumdošana. Eiropas sociālo tiesību centrā ir definīcija, kas raksturo jauno pašreizējo situāciju. Un es gribētu jautāt, vai mums ir arī juridiskais pamats, lai mēs varētu rīkoties šajā jomā. Kāda šobrīd ir mūsu situācija, arī ņemot vērā Lisabonas līgumu, kādas ir mūsu tiesiskās iespējas reglamentēt jaunās darba formas vai nodarbinātības formas. Mēs negribam veidot pelēko zonu vai sadalīt um, strādājošos Eiropā divās grupās, viena ar tiesībām, otra bez. Šeters kundze, paldies. Šeters kundze, es arī gribētu atbalstīt Serkasa kunga teikto. Pirmais jautājums saistās ar dažādajiem nodarbinātības veidiem un mēs tikko saņēmām šo prezentāciju, nesam rūpīgi iepazinušies. Vai ir izpētīts, vai ir tādi nodarbinātības veidi, kur pastāv atkarības, attiecības, vai ir arī tādi nodarbinātības veidi, kur teiksim, darba līgumā nekas tāds nav rakstīts, bet pēc būtības strādājošais ir atrodas atkarības attiecībās, kur var runāt par tādu kā pelēko zonu. Un otrs jautājums. Tas, to jūs nepieminējāt savos ierosinājumos, proti sociālās eh, apdrošināšanas vai drošības sistēmas uh, kas, ko var izmantot strādājošie, kas strādā vairākiem darba devējiem vai atrodas šajā trīsstūra nodarbinātības attiecībās. Kādu drošību mēs varam šeit radīt, lai šiem strādājošiem būtu sociālās garantijas strādājot šādā veidā, gluži tāpat kā šādu drošību bauda regulāri nodarbinātiem? Varbūt eh, kā piemēri varētu būt cilvēki, kas brauc uz citu valsti strādāt vai strādā eh, vairākiem darba devējiem. Vai jums ir kaut kāda ierosinājuma arī par šo? Paldies, tagad vārds Morēns kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Šis pētījums ir ļoti interesants. Un es gribētu komentēt trīs punktus. Vispirms es eh, varu teikt, ka es pievienojos Erkas kungam, kad viņš saka, ka mums ir jāskata problēmas un jāceņš tās atrisināt. Mēs šajā komitejā runājām pie direktīvas par um, eh, pagaidu darbu, un mēs lieliski redzējām, ka ir iespējams atrisināt problēmas tad, ja mēs tās identificējam. Un šāda te pētījuma mērķis ir tieši mums parādīt to, kurās jomās ir trūkumi. Otrs punkts, kur vēlētos komentēt. Es vēlētos uzdot jautājumu par to, kā pat, kāda pat labam ir attieksme attiecībā uz nodarbinātu grupējumiem. Un treškārt, es personīgi uzskatu, ka ir nozars, kurās mēs varētu pātrināt šo procesu. Un te es jau īpaši domāju par mūža izglītību. Balstoties uz jaunajām tehnoloģijām un izmantojot arī e, sociālo dialogu fórums, mēs varam pātrināt šo procesu. Mēs varam tam piešķirt jaunu dimensiju, kas būtu daudz plašāk, efektīvāk, vismaz tā, tāds ir mans viedoklis. Tātad tas būtu daudz efektīvāk un plašāk nekā tradicionālajās formās. Tātad mums ir trūkumi, mums ir jaunas, jaunas formas, jauni veidi, kurus mēs neesam pietiekami izpētījuši, un mums ir arī iespēja pātrināt šo procesu, izmantojot jaunās tehnoloģijas, lai palīdzētu plašāk izplatīt šīs jaunās nodarbinātības formas. Paldies! Paldies, tagad vārds tam samanam. Paldies, priekšādētāji. Es gribēju jautāt par Elas drošību. Mums ir vajadzīgi no vienas puses gan, gan elastība, gan drošība, lai cilvēki varētu gan izvēlēties savu darbu, gan arī um, izjustu drošību un sajustu, ka viņi ir vajadzīgi. Runājot par Elas drošības pieeju, Jūs teicāt, ka sociālie partneri šo elas drošību vēl nav pilnībā nu, apzinājušies vai pieņēmuši. Kāpēc tā ir? Vai viņi to nepareizi saprot vai interpretē, vai viņi nav pietiekami uh, izpratuši šo jēdzienu, nav pietiekami strādājuši tā ieviešanai. Nedrīkst pieļaut, lai šis jēdziens vienkārši būtu tāds tā kā modas parādība, kā mums to saglabāt un integrēt darba likumdošanā, kā to integrēt sociālajā dialogā Eiropā. Es ļoti, man interesē, kas jums būtu sakāms par šo. Paldies, vai vēl kāds kolēģis vēlētos iesaistīties diskusijā? Hendelkungs, lūdzu. Tankijiet. Paldies, jā, pareizi, tagad ir izrunāts mans vārds. Uh, gribētu atsaukties uz iepriekšējo runātāju un norādīt uz problēmu kopumu, kas šai komitejai noteikti vēl būtu jāskata. Varbūt viens no netipiskajām nodarbinātības formām ir uh, darbinieku aizdošana, jeb nosūtīšana. Un es zinu, ka parlaments šo jautājumu ir skatījis un zinu, ka virknē dalībvalstu šie noteikumi ļoti legāli tiek pārkāpti. Arī manā valstī mums ir sliktāki uh, likumdošanas nosacījumi, uh, kas balstoties uz darbinieku nosūtīšanas direktīvu ir iespējami. Es zinu, ka darbinieki, kas tiek nosūtīti, ir tie, kuri uh, jo īpaši cieš no šīs ekonomikas krīzes, un uh, viņiem ir risks uh, izslīdēt vispār no šī attīstības procesa, viņi nevar celt kvalifikāciju, viņi zaudē tieši savu kvalifikāciju. Un tāpēc es gribētu lūgt, lai mūsu komitejas prezidijas padomātu par jautājumu, vai šajā komitejā nevajadzētu vēl skatīt uh, jautājumu par darbinieku nosūtīšanas direktīvu, lai um, novērstu šos te trūkumus, lai netipiskas darba attiecības uh, šajā jomā neradītu problēmas. Tāds būtu mans lūgums. Paldies! Aicināšu mūsu viesus noslēgt diskusijas. Mūsu rīcībā ir vēl piecas, tātad par piecām minūtēm vairāk nekā paredzēts. Lūdzu, ievērojiet jums atvēlēto laiku. Acīm redzot, runa ir par jautājumiem, par kuriem mēs runāsim vēl noteikti arī vēlāk, tad, kad mēs iecelsim jauno komisāru. Tad, lūdzu, es nezinu, kādā kārtībā jūs atbildēsiet. Lūdzu. Es atbildēšu uz uh, pirmo jautājumu daļu. Pavisam īsi. Konkrēta atbild. Jā, šobrīd ļoti daudzas dalībvalstis runā par uh, pašnodarbinātajiem un pāriem darbiniekiem, un, protams, ka eh, šīs te izvēles, kuras dalībvalsts izraugās, nav vienādas. Dažas valstis ir paredzējušas ieviest trešo kategoriju Un te es domāju par Spāniju, kur ir īpaši autonomo nodarbināto status. Citas valstis, kā piemēram Luksemburga, ir pilnībā norobežojušās no šā jautājuma, bet ir skaidrs, ka šis jautājums kļūst arvien aktuālāks un aktuālāks visās dalībvalstīs, un šobrīd nav Eiropas līmeņa vienotas definīcijas tam, kas tad ir nodarbinātais ir darbinieks. Otrs punkts, par kuru tik runāts proti nodarbināto grupējumu. Šis jautājums e, patiesībā neparādās mūsu pētījumā, jo šobrīd šis jautājums specifiski skar tikai dažas dalībās, tā piemēram Franciju un Beļģiju. Un jāsaka, šis fenomens nav vēl parādījies Eiropas līmenī, līdz ar to mēs neuzskatījām, ka būtu vērtīgi to ņemt vērā un iekļaut arī mūsu secinājumos. Protams, ka mēs apzināmies, ka šis fenomens jau ir novērojams vairākās dalībvalstīs, bet pagaidām es nevaru jums sniegt atbildi uz šo jautājumu. Trešais jautājums, un pēc tam došu atbildi, došu vārdu kolēģim. Tātad jautājums par juridiskajām iespējām. Ir vairāki risinājumi iespējami. Viens no tiem parādījās jūs iepriekšējā diskusijā, proti veselības un drošības jautājumu darbā šobrīd var būt pamats, juridisks pamats, lai panāktu, zinām, vienlīdzīgu attieksmi un vienlīdzīgu aizsardzību. Tātad ir šāda iespēja izejas punkts. Otrs punkts, kas arī skaidri parādījās mūsu iepriekš teiktajā, uh, pašreizējās eh, likumdošanas pārskatīšana, un es uzsveru pārskatīšanu, tā piemēram, kolektīva atlaišana, mēs varētu pārskatīt šo likumdošanu, ņemot vērā jaunās nodarbinātības formas. Mēs daudz piesardzīgāk izteiktos par sociālo drošību, jo, kā jūs zināt, sociālās drošības jautājumā juridiskais pamats šobrīd ir daudz vājāks. Uh, Mēs esam identificējuši un ņēmuši vērā šo problēmu, bet šī jautājumā mums nav risinājumu Eiropas līmenī. Un tālāk došu vārdu kolēģim, kas atbildēs uz pārējiem jautājumiem. Pavisam īsi par sociālās drošības jautājumiem. Jā, tur deputātam ir taisnība. Uh, sociālā nodrošinājuma jautājumi ir būtiski attiecībā uz jaunajām eh, darba attiecību formām, un šie jautājumi ir jārisina, bet tas, protams, ir ļoti sažģīts jautājums. Viens no aspektiem ir pārrobežu aspekts, jo tas ir saistīts ar sociālo nodrošinājumu sistēmām, ar pensijām un tā tālāk. Eh, tas izriet arī no problēmām, kas ir saistīts ar darbinieku nosūtīšanas direktīvu, kas attiec uz elas drošību. Tā ir, protams, divu elementu kombinācija. Eh, tur jums ir taisnība, bet problēma ir īstenošana. Tas ir tas strīdīgākais eh, visās dalību valstīs. Neviens šodien neapšauba, ka elastrošība drošība oficiāli eksistē. ka tā attīstās un um, šāds papildus uh, visai Eiropas elements būtu koordinēta nodarbinātības politika, bet uh, nodarbinātības politika joprojām ir dalībvalstu ziņā, un tad īstenošanas aspekts, es jau piemēru uh, minēju, uh, Mēs redzam, ka īstenojot uh, elastību, tur ir bijušas dalība valstis, uh, kas uh, veikušas milzu reformas darba likumdošanā, bet tieši elastības virzienā. Tāds īsts risinājums būtu parūpēties par to, lai īstenošana, ieviešana būtu vienota un tiktu arī novērota dažādos elastrošības aspektos, lai tiešām arī panāktu mūsu mērķus, lai to sasniegtu, jo elastrošībai ir nozīme, tad, kad ir runa par krīzi, tā kā tagad, kad ir līdzsvar trūkums. Šobrīd ir tā, ka tiek pieņemti uh, Eh, elastrošības principi, bet nedrīkst uzsvērt tikai vienu pusi, proti, elastības pusi. Tas ir saistīts eh, arī ar efektivitātes, ražīgumu veicināšanu. Tie ir tie mērķi, bet um, tad mums ir vajadzīgs vienots Eiropas, Eiropas modelis, lai nezaudētu uh, šo te drošību. Uh, Un visbeidzot, pamatiesību jautājums. Līdz šim mēs uh, neesam uh, skatījuši Lisabonas līgumā iespējams ietvertos nosacījumus, kas varētu būt par pamatu Eiropas līmeņu pasākumiem. Pamattiesības kā jēdziens vai darba ņēmēji pamattiesības, tur vēl ir zināms problēmas Pamattiesības, eh, tas eh, dalībvalstīm bija svarīgs aspekts starptautiskā un eh, starptautiskā tādā līmenī darba tiesībās, tur vienmēr bijis iespējams vienoties tikai par minimumu. Bija tāds kā tiesību kodols, zināmi noteikumi, kādas tiesības tad ir jānodrošina darbņēmējiem Eiropā. Uh, Tagad ir, eh, mēs esam atraduši piecus lielus elementus, kas varētu būt par pamatu Eiropas eh, likumdošanas radīšanai eh, darbaņēmēju tiesību ziņā. Pirmkārt, tās būtu līguma tiesības, otrkārt, tiesības saistībā ar darbā pieņemšanu, jeb nodarbināšanu. Un tie ir tātad ielas drošības īstenošanas pasākumi, arī runājot par pārēju no darba vietas uz darba vietu, tātad mainot darba vietu, tad sociālā aizsardzība un no tās iezrietošās tiesības, tad arī tiesības, eh, kas eh, ļauj eh, tātad īstenot, panākt ar kaut vai tiesas ceļā savu tiesību izpildi un arī kolektīvā pārstāvniecība. Un es domāju, ka līdz ar to jau ir tāds diezgan uh, uh, labs pamats, uz kuru pamata tad var darboties. Un šeit ir jāskatās, kā var īstenot Eiropas politiku. Uh, Paldies! Jāsaka, mūsu komitejas pirmajai sanāksmē šis bija ļoti piemērots eh, pētījums. Tas mūs noteikti iedvesmos šī sasaukuma darbā. Līdz ar to esam noslēguši šīs